Dear colleagues, Darbie kolēģi, es gribētu sveikt komisāra amata kandidātu klimata politikas un enerģētikas jautājumos Miguelu Arijas Kaņietes kungu uz viņa publisko uzklausīšanu, kuru kopīgi organizē vidas sabiedrības veselības un pārtīks nekaitīgumu komiteju un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju. Wait, ja, pagai, ja jūs pagaidīsiet, es izskaidrošu vienu mirklīti. Migels Aliras Karnjete šobrīd uh, ir eh, Eiropas parlamenta deputāts. Viņš eh, bija no 86. līdz 98. Eh, gadam arī deputāts, un viņš bija reģionālās attīstības komitejas priekšsādātājs no 97. līdz 99. gadam. Spānijā viņš vairāk kārt bija senators, deputāts un arī lauksaimniecības ministrs un arī lauksaimniecības pārtiks un vides ministrs no 2011. līdz 2014. gadam. Viņš arī pārstāvēja Spāniju Eiropas Savienības delegācijā ANO klimata samitā gan Dohā, gan Varšavā Viņa portfelis eh, attiec uz ļoti svarīgiem jautājumiem, kas ieptilpst mūsu komiteju eh, kompetencē. Vispirms par vidas komiteju, kuru man ir tas gods vadīt. Tur mēs iestājāmies par efektīvu un ambiciozu klimata politiku un ilgspējīgu zaļo izaugsmi. Prioritātes klimata politikas jomā uh, ir īpaši jāuzsver. Eiropas Savienībai ir efektīvi jāstrādā eh, starptautiskajās klimata sarunās, eh, ņemot vērā, ka 2015. gadā Parīzē būs klimata samits, ir jānosaka mērķi klimata un enerģijas jomā 2030. gadam, un ir arī jāpārskata Eiropas Savienības CO2 tirgus, jo īpaši emisija tiesniecības sistēma Gribētu uh, atgādināt, uh, ka parlaments uh, Rīga uzklausīšanas komisāram at kandidātiem un uh, iztaujā viņus attiecībā uz viņu kompetencēm, viņu uh, zināšanām un personālo neatkarību. Un mēs arī pārbaudīsim, kā uh, komisārs prot komunicēt. Atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem ir pieejams 8 angļu valodā, un uh, visiem tika nosūtīts 26. septembrī. Visas uh, citas valodas versijas tika iesniegtas deputātiem šodien. Pirms uh, runāju par uzklausīšanu, kā tā noritēs, došu vārdu Buzeka kungam, kurš ir Rūpniecības, Vērniecības un enerģētikas komitejas vadītājs. Uh, Paldies, Lavijas kungs, mēs kopīgi vadīsim šo sanāksmi un ļaujiet man arī sveikt mūsu komisāra amatu kandidātu Miguel Orojas Kaņeti. Jūs esat parlamenta deputāts, līdz ar to esat mājās. Un Envi un ITRE komitejas kolēģi, mēs ļoti labi sadarbojamies, un tas mums arī ir jādara. Uh, Un es pirmajā sasaukumā, kad šeit strādāju, strādāju abās komitejās, un šis darbs bija ļoti interesants. Sveicu jūs visus, kas sēž šeit zālē, Eiropas um, NVO pārstāvjus, dalībvalstu pārstāvjus, un sveicu arī mūsu uzklausīšanas skatītājus, kas uh, vēro šo tiešraidi um, parlamenta tīmekļa vietnē. Tāpēc, ka šī uzklausīšana tiek straumēta internetā tiešsaistē. Bet eh, ļaujiet man eh, teikt dažus ievadu vārdus. ITRA komiteja ir atbildīga par enerģijas politiku, un tā būs arī būtiska eh, daļa komisāra portfelī. Šeit ir trīs interesanti jautājumi energoefektivitāte, energoietaupījumi un jaunas un atjaunojams enerģijas uh, avotu uh, formas. Tas viss ir saistīts arī ar klimata jautājumiem. Vēl viens svarīgs jautājums - iekšējais enerģijas tirgus, energopiegāžu drošība, energotīklu starpsavienojumu veicināšana, uh, Transeiropas tīklu attīstība, pētniecība, jo īpaši enerģētikas jomā, enerģētikas savienība. Tas viss ir ITRA komitejas atbildības jomā. Tātad mēs eh, ar lielu interesi gaidām, ko jūs teiksiet, eh, komisāra amatkandidāta kungs, eh, kā jūs to visu gatavojaties īstenot. Eiropas Savienības enerģētikas politika ir balstīta uz uh, tā saukto enerģijas trīstūri - uh, drošību, uh, pieejamām cenām un noturību attiecībā uz klimatu politiku. Mums ir jāpanāk līdzsvars starp visiem šiem trim mērķiem, un tas būs viens no svarīgākajiem klimatu politikas un enerģētikas komisāru uzdevumiem. Uh, Tā ir jauna iespēja radīt jaunu līdzsvaru starp mūsu mērķiem un instrumentiem, un beigās gribētu uzsvērt, ka, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju ilgspējīgā veidā, bet arī mūsu noturību pret enerģētikas krīzēm, mums ir e, jāpārtrauc e, situācija, kurā energoresursi tiek lietoti kā politisks spiediena līdzeklis Tātad daudz mērķi mums ir un ļoti labi, ka mēs varēsim kopā strādāt, un tāpēc ir šī kopīgā uzklausīšana. Lūdzu, Lavijas kungs, tagad dodu atkal vārdu jums. Of of ir jautājums par reglamentu. Jā, priekšsēdētājs atvainojos, ka kavēju, bet pirms sākt uzklausīšanu es gribētu pieteikt reglamentu jautājumu no sociāldemokrāta grupas 70, pēdējās 72 stundās eh, Kaņetes kungs ir divas reizes mainījis savu finanšu deklarāciju. Uh, Eiropas parlamentam. Tas rada sajukumu par to, vai jūrī komiteja pareizi ir izvērtējusi viņa atbilstību prasībām, un tāpēc es formāli lūdzu jūs abu komiteju priekšsēdētājus. Es atvainojos, tas nav reglamenta jautājums, saka Buzeka kungs. Important, Mr. Tas ir ļoti svarīgi, priekšsēdētāji. Ask the both, you, both of you to get. Es lūdzu jūs abus sakontaktēties ar jūrī komitejas priekšsēdētāju un nodrošināt to, ka situācija ir atrisināta attiecībā uz kandidāta finanšu interešu deklarāciju. Mēs varam uzklausīšanu uh, noturēt, bet pirms mēs izvērtējam komisāram at kandidātu, mums ir jānoskaidro šī situācija, jo pēdējo 72 stundu laikā kandidāts ir divas reizes mainījis savu uh, finanšu interešu deklarāciju. Tas ir mūsu sociāldemokrāta grupas lūgums. Going... Tas ir skaidrs, ka pirms izvērtēšanas mēs to pārbaudīsim. Uh, Un tagad uh, izskaidrošu uzklausīšanas struktūru. Komisāra āmata kandidāts eh, tātad eh, sākumā varēs izteikt ievadvārdus, teikt ievadrunu, Un no iepriekšējās itras uh, uzklausīšanas uh, tur bija 15 minūtes, kādreiz mēs devām 10 minūtes NV komitejā. Ja komisāram vajag ilgāku laiku, uh, mēs varam būt elastīgi un tāpat arī rīkosimies pārējās kopīgajās uzklausīšanās. Uh, Un pēc tam eh, sēdz noslēgumā kandidātam būs vēl 5 minūtes noslēguma vārdiem. Pēc tam būs 45 jautājumi no deputātiem, un debates notiks saskaņā ar ping-pong principu, proti viena minūte jautājumam un divas minūtes atbildēji. Nevarēs uzdot papildu jautājumus. Jautājumi netiks grupēti tematiski. Pirmajā jautājuma kārtā izteiksies politisko grupu pārstāvji. Un tad mēs eh, rīkosimies tādā eh, secībā, kā tas notiek plenārsēdēs. Gribētu lūgt kolēģus ievērot uzstāšanās laiku, došu piecu sekundžu pielaidi Um, deputātiem un 10 sekundžu pielaidi komisāram šajā jautājumā. Pēc tam izslēgšu mikrofonu. Tam varēsiet arī sekot un uh, vēl atzīmēšu, ka ir paredzēts tulkojums 23 valodās. Visi runātāji var brīvi runāt savā dzimtajā valodā, bet gribētu atgādināt, ka mums ir mutiskais tulkojums un tāpēc nevajadzētu runāt pārāk ātri. Debates eh, tiek eh, tiešsaistē straumētas eh, parlamenta tīmekļa vietnē un būs iespējams arī noklausīties, noskatīties video arī vēlāk no šīs uzklausīšanas. Tagad došu vārdu komisāram at kandidātam. Paldies, priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Man ir liels gods uzstāties šodien jūsu priekšā, kandidējot uz E, darbu jaunajā komisijā. Esmu pavadījis 13 gadus kā Eiropas parlamenta deputāts. Tie bija mani labākie gadi manā profesionālajā un politiskajā dzīvē. Es labi pārzinu Eiropas parlamenta darbu, augsti vērtēju tā vērtības, kas ir demokrātija, brīvība, tiesiskums, cieņa un līdztiesība, kas ir Eiropas Savienības pīlāri. Šīs vērtības mūs vieno kā demokrātus, kā eiropiešus un vienmēr ir iedvesmojušas manu darbu politikā un turpinās iedvesmot arī nākotnē. Par līdztiesību runājot, godējumie kolēģi, nesenajā vēlēšanu kampaņā no manas puses izskanēja neveiksmīgs komentārs, kas varēja apšaubīt manu atbalstu līdztiesībai. Tas bija neveiksmīgs komentārs, attiecīgajā brīdī es par to lūdzu atvainošanos un vēlreiz atvainojos par to šobrīd. Nožēloju to. Esmu pārliecināts, ka līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem ir pamatpīlārs, lai veidot Eiropu, kas ir taisnīgāka un veiksmīgākā. Godējami deputāti, gribu paskaidrot eh, informāciju, kas ir izskanējis pēdējo dienu laikā. Es neesmu veicis nekādu grozījumu savā finanšu interešu deklarācijā kā komisārs. Un visas manas aktivitātes, vai tās būtu profesionālas vai politiskas, ir ska pilnīgi skaidri atspoguļotas tajā. Attiecībā uz eh, parlamentārieša deklarāciju informēju, ka es izdarīju grozījumus pēdējā laikā, lai atspoguļotu mainījušos apstākļus. Pirmkārt, lai atspoguļotu akciju pārdošanu uzņēmumos Petrolis un Dukar un zi, norādu, ka ne es, ne mana ģimene nesam eh, tiešā veidā saistīti ar šo uzņēmumu. Otrkārt, apstiprināju, ka atkāpos no amata kā FAS fonda priekšsēdētājs pēc tam, kad kļuvu komisāra kandidāts. Tāpat Esmu iekļāvis e, vēlēšanu komitejas priekšsēdētāju amatu e, partijā starp 2008 un 2011 gadu, kas ir norādīts arī interešu deklarācijā komisijā un manā CV, kas iesniegs parlamentam. Dāmas un kungi, esmu iecerējis īstenot ar parlamentu intensīvu politisko dialogu un vienmēr būt gatavs sadarbībai visos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, kad jūs to skatāt par nepieciešamu, lai uzklausītu viedokļus e, un skaidrot situāciju, kā arī savstarpēji mācītos. Esmu pārliecināts, ka šāds dialogs palīdzēs pārvarēt nacionālos egoismus un veidot solidāru projektu. Tāpēc es apzinos to milzīgo atbildību, kas gulstas uz mani uzņemoties eh, klimatdarbības un enerģijas eh, komisāra amatu. Šīs abas politikas eh, iezīmēs nākošo paudžu likteni Eiropā un ir ļoti nozīmīgas. Mana pārliecība ir nesatricināma. Eiropas Savienībai ir jābūt globālam līderim klimata darbību ziņā. Un mēs tikai tādā veidā varēsim panākt uh, pozitīvas pārmaiņas klimata ziņā. Esmu strādājis kā vides ministrs, un manas darbības vienmēr ir bijušas vērstas uz atbalstu cīņai pret klimata pārmaiņām. Esmu cieši sadarbojies ar komisāru Konniju Hedegārdi, kurai gribu pateikties par viņas veikumu un kuru labi pazīstu Un arī esmu no viņas mācījies, ka mums ir jābūt ļoti drosmīgiem un ambicioziem šajā politikā, dāmas un kungi. Manuprāt, ambicioza politika klimata pārmaiņu ziņā un noturīga enerģijas politika ir vienas monētas divas puses, tāpēc abas eh, kompetences vienam, kom, vienu komisāru portfelī stiprinās iespējamos darbības instrumentus un garantēs darbību konsekventi un padarīs tās spēcīgākas un efektīvākas. Godējumie deputāti, Eiropas komisijas priekšlikums veidot 2030. gada ietveru klimatam un enerģijai ir lielisks uh, piemērs integrētai darbībai. Izaicinājumi ir ļoti daudz. Samazināt CO2 izmešu apjomu, veidot enerģētisku sistēmu, kas eh, nodrošinātu enerģiju pieejamu visiem, garantēt piegādes, mazināt eh, atkarību no enerģijas importa un veidot jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmai un darba vietu veidošanai. Un tas viss ir iespējams tikai tad, ja pieliksim pūliņus, un mums būs viengabalains un efektīvs ietvars darbam. Godējumie deputāti, esmu saņēmis skaidru mandātu no komisijas eh, jaunievēlētā priekšsēdētājiem. Un šajā sakarā norāda, ka pirmkārt ir ļoti nozīmīgi vadīt cīņu pret klimatu pārmaiņām Parīzes samitā 2015. gadā. Tāpēc gribu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir tas, kā Oktobra Eiropā dome ambiciozi runā par emisiju samazināšanu, energoefektivitāti un atjaunīgiem enerģiem. Mums ir jādomā par kolektīvu atbildību, ko mēs nevaram ignorēt. Mums ir jāpārveido Eiropas Savienība par pirmo spēlētāju atjaunīgo enerģiju ziņā. Tas ir ļoti nozīmīgi gan cīņā pret klimatu pārmaiņām, gan lai veidot noturīgas darba vietas. Un es gribētu, lai vārds atjaunīgās enerģijas būtu saistī, tiktu saistīts ar vārdu Eiropu. Tāpēc mums ir jādara viss, lai mēs varētu izmantot šīs enerģijas priekšrocības. Eiropai ir jākļūst par eh, visefektīvāko kontinentu enerģijas patēriņas ziņā. Uh, Komisijas jaunievēlētais priekšstādātājs Junkers skaidri norādīja, ka 30% energoefektivitātes līdz 30. gadam ir nepieciešamais minimums, un es esmu iecerējis strādāt šajā virzienā. Šim nolūkam ir jāņem vērā, ka jāveido stabila enerģijas savienība, kas ir ārkārtīgi nozīmīga klimata politikas ziņā. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam nemierīgos laikos. Aiz mūsu robežām pieaug nestabilitāte. Tas viss draud ar savām sekām. Tāpēc, manuprāt, viena no prioritātēm ir nodrošināts rudenī gāzes piegāžu drošību. 26. septembrī komisārs Otingers nāca klāja ar priekšlikumu, lai panāktu vienošanos starp Ukrainu un Krieviju šajā sakarā un izvairītos no piegāžu problēmām šo rudeni. Es ticu diplomātijai kā saprašanās instrumentam un ceru, ka veselais saprāts gūs virsroku. Un tāpēc paļaujos, ka vienošanās tiks panākta, godējumā deputāti. Eiropas neizsargātība energo atkarības ziņā ir taustām, tāpēc energo drošība. Tai ir jākļūst par politisku prioritāti. Šajā sakarā, kā klimatis, klimatdarbības komisārs un enerģijas komisārs, attiecīgā vicepriekšsēdētāja vadībā, esmu iecerējis strādāt, balstoties uz sekojošiem pilāriem. Pirmkārt, enerģijas patēriņa mērenība. Mums ir jāturpina uzlabot energoefektivitāte pēc 2020. gada it īpaši ēkās, transportā un citās nozarēs, tā skaitā rūpniecībā. Otrkārt, jāizveido paties vienots eh, enerģijas tirgus un jāpanāk sa, e, starp savienojumi, pilnīga integrācija visās dalībvalstīs, lai neveidotos nepievienotas saliņas. Treškārt, mums ir jāsamazina Eiropas Savienības e, energoatkarība, meklējot jaunus e, importavotus un ceļus. Mums ir jāparedz reģionālās enerģijas plūsmas, dienvidu koridoru izveidošana, uh, būtu ļoti nozīmīgi, lai varētu diversificēt un nodrošināt piegādes. Ir jāveicina inovācijas un uh, izpētes jaunām tehnoloģijām. Īpaši ir jādomā par izmaksu samazināšanu un jauno tehnoloģiju ieviešanu ar zemoglekļu saturu. Tāpat mums ir jāpalielina sava enerģijas ražošana Eiropas Savienībā un arī mums ir labāk jākoordinē nacionālās enerģijas politikas un jāpanāk tas, lai Eiropa runā ar trešajām valstīm vienā balsī. Bez tam Eiropa ir vajadzīga jauna kopīgās enerģijas pārvaldības eh, politika, lai nodrošinātu patiesu reģionālu enerģētisku sadarbību. Dāmas un kungi, veidojot 2030. E, gada ietvaru, gribu piedāvāt dažas, dažus konkrētus priekšlikumus Mana prioritāte būs izveidot tirgus stabilitātes rezervi un esmu iecerējis stiprināt emisiju tirsniecības schēmu, lai nospraustu jaunus mērķus pēc 2020. gada. Tāpat esmu gatavs vienmēr veidot politisku dialogu ar jums attiecībā uz eh, jauniem mērķiem, CO2 izmešu samazināšanas ziņā, lai nodrošinātu to, ka ir iekļautas visas nozares. Runājot par transporta jomu, vajadzēs pakāpeniski koriģēt visas sistēmas, lai rastu nepieciešamo uh, līdzsvaru. Visbeidzot, pārēju zemoglekļa ekonomiku, tā ir jāiet roku rokā ar investīciju. Uh, izpēti un inovācijām. Dāmas un kungi, izklāstītās prioritātes ir ļoti nozīmīgas cīņā pret bezdarbu, tīpaši jauniešu bezdarbu, un šajā sakarā jaunievēlētais eh, komisijas priekšsēdētājs Junkars nāks eh, klajā ar prie, jaunu priekšlikumu un nodarbinātības eh, paketi tri, un investīcijām 300 miljārdu apjomā. Šajā sakarā būs nepieciešama liels koordinācijas darbs Kā arī gribu nodrošināt, eh, gribu vēlreiz teikt to, ka ik viens cilvēks uz pasaules, ik viens nostūris, ik viens uzņēmums, ik viena mājasēmniecība saskārās ar klimata pārmaiņu sakām, un mēs šī, šīs parādības priekšā nedrīkstam apstāties. Un tagad es būšu gatavs sniegt jums atbildus uz jūsu jautājumiem. Ceru uz jūsu atbalstu. Paldies! Grazie, komisārio. E- Liels paldies, komisāra kandidāta kungs. Tagad sāksim uzreiz eh, ar šo ping-pong spēli. Pirmais Līzes kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Dārgais komisāram at kandidāta kungs, paldies par jūsu spēcīgo ievadrunu. Eh, finanšu interešu deklarācija ir pareiza, un, dārgā eh, Kratīdra Vam Bremt, es varu precizēt jūsu jautājumu. Man ir ēpasts, ko var jums parādāt, kas eh, to ir nosūtījis mūsu ģenerālsekretārs Klaus Velle, un viņš raksta, ka ir bijusi kļūda parlamenta administrācijā, un tāpēc tas tika darīts trīs reizes. Bija neliela problēma. Un uh, tas nekādi nav saistīts ar uh, Kaņets kunga deklarācija kā komisāram, un viņš arī bija ļoti laipns un eh, nevainoja parlamenta dienestus, bet eh, tas tā ir. Tagad runāsim par klimatu pārmaiņām. Komisāram at kandidātu kungs, jūs ļoti apņēmīgi runājāt par klimatu pārmaiņām, bet jūs zināt, ka daži cilvēki, pat daži šeit, uzskata, ka Eh, šī problēma ir pārspīlēta, un daži pat te saka, ka cilvēks nav vainīgs pie klimata pārmaiņām. Kā jūs reaģējat uz šādiem izteikumiem? Thank you very much for the question. Lielas paldies par jūsu jautājumu. Es domāju, ka kopš 88. Eh, gada, tad, kad tika izveidots IPCC panelis, eh, tas ir paveicis lielisku darbu. Mums ir jāatzīst, ka viņi ir veikuši piecus izvērtējumus un uh, ir pierādījumi, ka klimata pārmaiņas notiek un ka tas notiek cilvēku rīcības dēļ. Ir vairāk kā 2000 e, zinātnieku, kas strādā ANO ietvaros, un viņi strādā visu laiku pie šiem jautājumiem, un arī Eiropas Savienība ir finansējusi daudzus pētījumus šajā jomā, arī 7. pamatprogrammā bija finansējums tam, un tagad apvārsnes 2020 programmā mēs arī atbalstām uh, attiecīgos pētījumus. Pierādījumi ir skaidri Eh, klimats visu laiku sasilst, un tas ir skaidrs, tas nav apsprīdāms. Okeāni sasilst, ledus kūst, un klimata fenomeni ir aizvien intensīvāki, un tāpēc mēs nedrīkstam nerīkoties. Pirmkārt, mums ir jāatzīst zinātnieku atzinumi, bet pēc tam tas ir jāpārvērš politiskā līmenī, politikas orientācijās, un mums būtu jāizmanto šis zinātniskais vērtējums, lai īstenotu ambiciozu politiku, bet mums ir arī jāveic skaidrošanas darbs sabiedrībai, jo tie, kuri runā par uh, klimatu pārmaiņām uh, un saka, ka tās nenotiek, uh, par tiem daudz ziņo plašsaziņas līdzekļi, bet tieši pretējo pusi tik daudz neviens neatspoguļo. Un tāpēc es ļoti aktīvi savās runās uzsvērš to, ka cilvēki ir vainīgi pie um, klimata pārmaiņām, un tas nav tikai CO2, tās ir arī citas gāzes, metāns un citas gāzes, kas izraisa klimata pārmaiņas, un par to es noteikti daudz runāšu. Paldies! Un tagad Van Bremtas kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Līzes kungs, mēs nogaidīsim Jurī komitejas vērtējumu, man nav vajadzīgs šis ēpasts. Jautājums jums, komisijas komisāra Annas kandidāta kungs, par interešu konfliktu, jo tas ir svarīgi sabiedrībai Eiropā. Pavisam nesen jūs uh, paziņojāt, ka jūs uh, no, atteiksieties no uh, akcijām uh, Petrolifera, Dukāra un Petroloģiska Nārija. Uh, konkrēts jautājums, sakiet jā vai nē, vai jūs uh, varat apliecināt, ka jūsu dēls vēl bija pirms dažām dienām valdes loceklis abās šajās kompānijās un ka jūsu svainis aizstāja jūs abās šajās kompānijās un ka otrais un trešais lielākais akcionārs abas ir kompānijas, ko jūs un eh, jūsu sievas atdibinājuši un tagad ir jūsu sievas un jūsu svaini rokās. Uh, Kā jūs nodrošināsiet, ka izpildīsiet savus solījumus, jo jūs teicāt, ka es nekad nerīkošos saistībā ar jautājumiem, par kuriem man varētu būt personīgs vai ģimenes intereses? Will... Paldies par uzdoto jautājumu. Paskaidrošu visu. Pirmkārt, tajā dienā, kad es uzzināju, kā es kandidēju uz uh, enerģijas komisāra amatu. Es devu rīkojumu pārdot akcijas, un mans dēls atkāpas no amatā. Nē, manai sievai, ne dēlam nav akciju šajā kompānijā. Ne šajā uzņēmumā, ne citā uzņēmumā, kas ir saistīts ar šo te. Bet norādu arī, ka no paša sākuma jau, ka man nav inflešu konfliktās jo turklāt šīs, šie uzņēmumi ir mazi uzņēmumi Eiropas izpratnē ar mazāk nekā 50 strādājošajiem. Tie eh, neiegūst naftu, tie nepārdod naftu, tie neveic offshore izpētes. Tie ir divi nelieli uzņēmumi. Bet, lai paskaidrotu visu, es pārdevu savas akcijas, mans tēls atkāpās no amata, mana ģimenes, manas ģimenes locekļiem nevienam nav amats šajā uzņēmumā, un manai ģimenei nav personiskas interesētības šajā uzņēmumā. Grazie. E adesso la parola per la sua domanda alla Paldies, Gerlinger kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kaņietis kungs. Ņemot vērā, ka 40% līdz 2030. gadam emisiju samazinājuma mērķis ļaus sasniegt tikai pašu minimumu. Um, Un ņemot vērā, ka klimata solījumi ir ļoti svarīgi arī no mūsu partneru puses FCC pirms Parīzes puškonferences, vai jūs apņemsieties pārskatīt 2030. gada ES uh, samazinājumu mērķus pēc Parīzes sanāksmes un paaugstināsiet uh, šos mērķus, izmantojot uh, starptautiskos kredītus? Pirmkārt, Es domāju, ka priekšlikums, kas ir 2030. gada paketē, ir līdzsvarots. 40% uh, samazinājums emisijām, 27% atjaunojumai resursi un 30% energoefektivitātes mērķis. Junker kungs teica, ka tas ir pats minimums. Uh, Un tas ir līdzsvarots piedāvājums, un uh, tur būs vajadzīgi pūliņi no visiem sektoriem un visiem eiropiešiem, lai šos mērķus izpildītu. Gadījumā, ja mēs uh, nonāksim pie Parīzes sarunām un uh, visi ekonomisti pasaulē un uh, lielie uh, emitenti būs gatavi vienoties par ambiciozākiem mērķiem, tad es nebūšu tas, kurš šajās sarunās iebildīs pret ambiciozākiem mērķiem. Protams, ka komisija nebūs tā, kas liks šķēršļus ambiciozāku mērķu nospraušanā. Bet, ja tas tā būtu, tad uh, mums ir jāņem vērā arī situācija, un eh, šādā gadījumā mums eh, droši vien būtu jāraugās uz starptautiskiem kredītiem, lai izpildītu šo 40% mērķi, jo ETS eh, sistēma varētu kļūt ļoti dārga. Mums arī jāraugās, lai mūsu uh, ražotāji būtu konkurētspējīgi, tāpēc jāraugās, kādi starptautiskie kredīti ir tirgu un jāraugās arī, kāda ir to kvalitāte, jo kādreiz eh, nemaz nebija tik skaidra šī situācija ar eh, tīrās attīstības mehānismu un tam līdzīgiem projektiem. Ja es saņemšu šīs komitejas atbalstu un kļūšu par komisāru, es ļoti rūpīgi pētīšu iespēju izmantot starptautiskos kredītus un vērtēs šo kredītu kvalitāti un iespējas tos izmantot emisiju samazinājumu mērķu izpildē. Paldies. Paldies. Tagad Gerbrandī kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kaņietis kungs. Klimata un enerģijas portfels varētu būt viens eh, no vissvarīgākajiem kolēģijām. Un piebildīšu, ka es neatbalstu šo portfeļu sapludināšanu vienā. Bet ar komisāru Kurš uzskat, ka klimats darbības ir viena no vissvarīgākajām problēmām cilvēcei, lai apvienotu uh, pieju klimata un enerģijas ziņā darbs ir iespējams, un tas pat varētu palīdzēt panākt pareizo līdzsvaru. Tāpēc jautājums šodien ir, vai jūs, Kaņetas kungs, esat pareizais cilvēks šim amatam? E, tā kā ieinteresētība varētu būt vislielākais šķērslis. Jūs ar iepriekšējo savu iesaistīšanos nozarē neizskatāties piemērotākā persona. Jūs varat tikai vienā veidā pārliecināt manu un manu grupu, ka jūs esat īstais, un tas ir parādot to, cik nopietni jūs izturāties pret cīņu pret klimatu pārmaiņām. Pārlieciniet mani par savu personisko izpratni par steidzamību šajā jomā. No, no, no. I, I'll try to convince you. But... Mēģināšu pārliecināt jūs. Tad, kad es nebiju kandidāts klimata komisāram, es biju vides, vides ministrs Spānijā. Man bija daļas divos uzņēmumos, bet es Arī šajā matā cieši sadarbojos ar komisāri Hedegārdī un atbalstīja viņu cīņā par ļoti ambicioziem klimata mērķiem. Es biju darbs Grīngros grupā. Es neatbalstīju naftu. Es atbalstīju atjaunīgo enerģiju, energoefektivitāti, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Ger Brandīgungs, pagātnē kad es vēl negatavojos uzstāties šajā uzklausīšanā, es cīnījos pret klimatu pārmaiņām un uzskatīju to par vienu no visgrūtākajiem uzdevumiem pasaulē, jo mēs strādājam uh, apvienoto nāciju pāraudzībā. Mums vajadzēja aptvert praktiski 200 valstis. Tas ir ļoti grūts uzdevums. Bet Man ir dziļa pārliecība, ka politiķi nedrīkst domāt īsā termiņā. Politiķiem ir jādomā ilgtermiņā. Klimata politika ir ilgtermiņa politika un pastāvīga. Un pagātnē es nekad neesmu bijis ar naftas pasaulē. Man bija divi procenti uzņēmumā akciju, bet tad, kad man bija publiskas atbildības, es vienmēr atbalstu energoefektivitāti, zaļo izaugsmi un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Tas ir mans darbs pagātnē, un tas ir tas, ko, esmu dar, esmu, ko darīšu nākotnē. Grazie. Paldies. Un tagad uh, Rodrīgas Rūbio kundze. Buenas tardes, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, sveicināti. Arī skaņieti kungs ļoti apgrūtinoši un neveikli šajā uzklausīšanā atkal pieminēt jūsu ģimeni. Jūs norādāt, ka nav nekāda ģimenes interesu saistībā ar jūsu portfeli. Jūs pieminējāt savu darbību divos uzņēmumos ar nafta, kas ir saistīti konkrēti Dukāru un Petroložijas. Un arī jūs uh, Tur tika pieminēta saistība ar jūsu svaini. Jūs savu svaini savā atbildē nepieminējāt. Runājot par um, tuvām personām, man tuvām personām, man viens draugs, kurš ir studējis topogrāfiju, pēc tam uh, citās jomās studēja, eh, taiskaitā enerģijas jautājumus. Viņš sāka strādāt enerģi, atjaunīgo enerģiju jomā, kad jūs bijāt ministrs. Runātāji tiek pārtraukta, jo laiks ir aizritējis. Paldies, atbildi. Paldies par jūsu jautājumu. Pirmkārt, nekāds neesmu steidzīgā kārtā atbrīvojies no savām akcijām. Trešdienā Junkerkungs man piedāvāja šo amatu, un tajā pašā brīdī es izlēmu par savu akciju pārdošanu, lai varētu panākt vislielāko caurskatāmību, atklātību, neatkarību un lai nebūtu nekādu šaubu. Lai būtu pilnīgs atklātums. Otrkārt. Komisāri ir pilnībā neatkarīgi no tām politikām, kas notiek viņu valstīs. Mums nav nekā tā, nekāda imperatīva mandāta no savām valstīm, mēs strādājam Eiropas interesēs. Manas valsts politika var kļūdīties vai nē, es par to nevarēšu atbildēt. Eiropai ir jābūt par atjaunīgo enerģiju līderi. Ir jāmaina transporta tīkli, lai būtu piekļuve atjaunīgajām enerģijām. Tas būs manas uzdevums. Nosaukšu dažus skaitļus, ja jūs interesē. Atjaunīgo enerģiju līmenis Spānijā ir 17%, tas bija 2013. gadā, un mērķis bija 20, 20. gadā. Tāpēc Spānija ir viena no tām valstīm, kas šobrīd ir uz pareizā ceļa. Bet atkārtoju vēlreiz. Es atbildēšu par Eiropas politikām un meklēšu vislabākās Eiropas politikas un to starp arī vienota Eiropas sistēma atbalstam atjaunīgajām enerģijām, lai netiktu sagrozīta konkurence ar dalībvalstīm un lai varētu šīs enerģijas uh, attīstīt. Tāpēc ir jāregulē iekšējais tirgus, tā skaitā. Adesso la parola al collega. Paldies. Tagad vārds kolēģim Ekhautam. Chairman. Paldies, priekšsādātāji Kaņētas kungs. Pirmkārt, vai jūs varētu e, ļoti skaidri izteikties par jūsu svaiņa saistību ar šīm dažādiem kompānijām? I... Jo to es arī uzskatu par ģimeni. Es ceru, ka jūs arī. Otrakārt, Es gribētu pievērsties uh, tam, ka katru reizi uh, eh, paiet diezgan ilgs laiks, kamēr varat uh, izpaust kaut kādu informāciju. Piemēram, patroloģis kanāris uh, Um, tika piešķirti publiskie līdzekļi 2011. gadā, jūs uh, bijāt šīs kompānijas vadītājs, priekšstādātājs, kad tas notika, un tikai 14. gadā jūs pateicāt, ka šis darījums jums nebija zināms, kā tas var būt, ka jūs bijāt priekšstādātājs. Un tas pats bija ar akciju pārdošanu. Hilokungs. Uh, Uh, pārdeva savas akcijas uzreiz, kad viņš tika izvirzīts. Kāpēc jūs pārdevāt savas akcijas tikai tad, kad uzzinājāt, kāds portfels jums būs, kad būsiet klimata politikas un enerģētikas komisārs? Es uh, nebiju izvirzīts, un tad man nebija nekādas intereses pārdot šīs akcijas, jo tā nav nekāda nelegāla rīcība Spānijā un arī Eiropā. Tad, kad es uzzināju, kad es kļūšu par komisāru, tad es eh, izlēmu šīs akcijas pārdot, un nebija nekāds interešu konflikts. Bet, eh, lai nebūtu nekādu bāžu, es gāju vēl tālāk, jo es eh, nevaru pieņemt nekādu lēmumu, kas uh, būt par interešu konfliktu. Un tik un tā es pārdevu šīs uh, akcijas, un mans dēls atkāpās no valdes amata. Un jūs redzējot šo finanšu interešu deklarāciju, tur tiek jautāts, kāds ir jūsu intereses un jūsu sievas intereses. Un tagad es jums varu teikt, ka ne es, ne mana sieva, ne mans dēls uh, nav īpašnieks nevienai daļai, nevienā no šiem uzņēmumiem, kas ir citiem cilvēkiem tas nav uh, svarīgi, jo uh, tas attiec tikai uz tiešo ģimeni, un tas neskars manas intereses. Un tā tas ir. Es rīkojos tik līdz uzzināju, ka kļūšu par komisāru. Agrāk vienkārši nevarēju, jo Spānijā paiet piecas dienas, kamēr pārdod akcijas, jo tā ir privāta kompānija. Es rīkojos ļoti caurskatāmi, un es gāju pat tālāk nekā no manis varētu prasīt, un es ļoti skaidri varu pateikt, ka man nav interešu konflikta, un mana ģimene, mana sieva, mans dēls nav iesaistīts šajos uh, uzņēmumos, un nav nekādu biznesa saišu mums ar naftas sektoru. Grazie. Paldies. Nākošais uh, Petčīnī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit esmu, priekšsēdētāja kungs. Kaņetes kungs, mēs runājam līdz šim par ģimeni. Es gribētu pateikt arī pāris vārdus par manu ģimeni. Es, mana ģimene un arī visa tauta dzīvo tādā reģionā, kurā tiek izmantoti, izmantota freking tehnoloģija mūsu uh, reģionā ir visplašākais bezdarba līmenis jauniešu uh, vidū un arī uh, citādi ļoti augsts bezdarba uh, skaitļi. Tagad mēs uh, saskaramies ar situāciju, ka um, ir liels piesārņojums, tas skar uh, gruntsūdeņus un arī turisms uh, cieši no piesārņojuma. Tiek novēroti uh, viss. Uh, lielākais saslimšanas skaits ar vēzi. Es gribētu zināt, kā jūs izturaties pret šo naftas iegulšanas praksi? Deputāta kungs, jūs ļoti labi zināt, līgums piešķir katrai valstī ekskluzīvas tiesības lemt par enerģijavotiem un to izmantošanu. Tā ir nacionāla kompetence attiecīgi. Eiropas Savienība ir iecerējusi veidot eh, argumentāciju tam, lai izveidotu situāciju, ka ja kāda valsts pieņem lēmumu, lai tiktu maksimāli respektēta vide un komisija šajā sakarā veido ieteikumu, bet papildus tam tiek veidots zinātnisks tīkls, lai analizētu visu pieredzi slānekļa gāzes ieguvēja Eiropas Savienībā jau esošajiem projektiem mūsu dalībvalstīs, lai redzētu, kādas ir vislabākās prakses un kādas šīm darbībām ir sekas no iegūtām pieredzes gribētu piedāvāt komisijai, lai tiktu izstrādāti normatīvi un lai varētu regulēt slānekļa gāzes ieguvi un noteiktu nepieciešamos apstākļus, respektējot eh, taiskaitā apkārtējo vidi. Tāpēc mēs analizēsim vislabāko praksi, visu, kas notiek pasaulē, kā situācija attīstās, kā tas ietekmē ekosistēmas, kas notiek ar um, pazemes ūdeņiem un atkarībā tad no analīzes rezultātiem varētu domāt par liku, saistošu likumdošanu, kas regulētu šo tēmatu. Šis nav viegls tēmats, jo dalībvalstu kompetences ir pilnīgi skaidri definētas, bet arī Eiropas komisijas um, kompetences vidas saglabāšanai, pazemes ūdeņu saglabāšanai tāpat ir definētas. Grazie. Adesso la parola alla collega Pilar del Castillo. Nākošais runātājs eh, Pilāra del Castillo. Paldies. Komisāra kandidāta kungs. Paldies par jūsu uzstāšanās skaidrību un apņemšanos gan darbībās eh, klimata pārmaiņās, gan enerģijas ziņā pilnīgi noteikti vajadzēs arī uzstāt uz citiem zināmiem jautājumiem šo debašu laikā, taču šeit mēs vēlreiz esam varējuši pierādīt, ka nepastāv interešu konflikta ne tikai tāpēc, ka jūs to pierādījāt, bet arī tāpēc, ka šī parlamenta juridiskā komiteja arī to ir norādījusi. Ir jāskat jautājums pēc būtības, bet atsaukšos uz energo neatkarības jautājumu. Nav nekāda šauba, ka tā ir Da, daļai tas ir tāpēc, ka pietrūkst adekvātu struktūru, ka veidojas e, enerģijas e, nesaņemošas saliņas, un šobrīd mums ir ļoti daudz e, projektu, kas ir ieteikti, un maz fondu Eiropā. Kādi papildus instrumenti ir iecerēti no komisijas puses, lai varētu veidot un veicināt starp savienojumus? Evidentemente. Pilnīgi skaidrs, ka vai tas būtu Baltijas valstīs, vai Iberijas pussalā, vai Eiropas austrumos, it visur Eiropā ir jābūt integrētam tīklam, lai mēs varētu no šīs integrācijas gūt vislielāko labumu. Bez tam ir minimāla apņemšanās šobrīd 2000. gadā samitā Barcelonā tika noteikts mērķis eh, desmit, minimāli 10% starp savienojumu. Šis mērķis tiek sasniegts ņemot vērā arī Eiropas Savienības eh, intereses, tas tiks attiecināts uz gāzes tīkliem ar vienu vienīgu izņēmumu, kas ir Iberijas pussala. Iberijas pussala šobrīd enerģijas ziņā ir sala un tāpēc mums vajag virzīt tālāk šo procesu. Komisija strādā pie dialoga starp eh, Francijas, Portugāles un Spānijas eh, regulatoriem, lai šo bloķēšanu pārtrauktu. No vienas puses, no otras puses pastāv pinerēju starp, eh, starp savienojumu projekts kas varētu celt eh, kapacitāti, bet ir arī citi projekti, kas ir ļoti lēni, vai tas attiektos uz Biskais līdz vai Akvitāniju, un ir jāpieliek lieli pūliņi no komisijas puses šajā sakarā. Otrkārt, par finansējumu runājot. Connecting Europe iespējas nav pietiekams, mums ir jāstrādā ar Eiropas investīciju banku un eh, Junker, Junker paketes ietvaros ir jāmeklē pietiekami daudz, kas ir 300 miljardu. Jāmeklē ir eh, pietiekams finansējums. Paldies, nākošais runātājs Teot. Jā, priekšsētā kungs, jūs, uh, eh, kanēdis kungs, uh, pēdējo nedēļu laikā deklarējāt savus intereses, mēs uh, parlamentā uzmanīgi raudzījāmies. Arī jāsaka, jūs kandidatūru um, to būtiski apdraudz līdz vakardienai. Um, tika mainīts jūsu finanšu deklarācijas teksts, labāk vēlāk nekā nekad. Un tagad par uh, emisiju tirdzniecību, par tā sakto backloading procesu jūs arī ļoti vēlu uzstājāties. Mums ir ļoti liels problēmas ar. Mm, emisiju tirdzniecības sistēmu. Kāda būs jūsu nostāja? Tirgus stabilitātes rezerves jāieved, tā ir jūsu nostāja, vai pēc 2021. gada par to jādomā? Vai nebūs tad jau par vēlu? Gribu saņemt atbildi. Un daudz kas par jūsu ģimeni tika teikts, bet varbūt, ka jūs varētu arī uh, paskaidrot par radiniekiem, cik tālu tie ir uh, iesaistīti uzņēmumos. Tas ir sarežģīts eh, jautājums, tādēļ atbildēšu angliski. Eh, Mana vācu valoda nav tik laba. Pirmkārt, gribētu teikt, ka es domāju, ka eh, šis tagadējais tirgus mums ir tātad ar CO2 Eiropas Savienībā. Uh, Tas ir ļoti labs, tas ir ļoti efektīvs instruments, lai virzītos uz zemu izmešu ekonomiku. Tātad esmu apņēmies ETS attīstīt tālāk. No otras puses, jūs jautājāt par tirgus stabilitātes rezervi, tas ir intelģents instruments uz tirgu orientēts un Tur nav nekāda politiska iejaukšanās cenu noteikšanā, tas visu atstāja tirgus ziņā, uh, liekie uh, apjomi iet rezervē, un ja ir vajadzīgi, tad tos var paņemt no rezerves, un tādējādi mēs varam darboties. Bet jūs uh, jautājat man, vai iet tālāk vai neiet. Man ir bāžas, ka ar šo izsoļu atlikšanu, kas bija viens no pasākumiem, Man liekas, ka šīs kvotas, kas tika izņēmtas, atgriezīsies tirgu, un tas var atkal samazināt uh, cenas, uh, un tas var raidīt sliktus signālus. Un, uh, tāpēc es domāju, ka, ja es varētu rast pietiekami lielu atbalstu šeit Eiropas parlamentā, tad es centīšos pārliecināt padomu, lai viņi atbalsta šo tirgu stabilitātes rezervi. Tas um, neliks mums uh, atlikt certifikātu izsolīšanu, un tāpēc es mēģināšu rast atbalstu parlamentā, veidojot dialogu, un ja jūs man pilnībā atbalstīsiet šajā pasākumā, jo visas lietas ir sarežģītas, kas ir saistīts ar ETS, tad es šo ideju atbalstīšu uh, un virzīšu tos priekšu. Grazie, adesso la parola al collega. Paldies, un tagad uh, Čakovičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Kaņetes kungs. Es gribētu jūs lūgt mūs iepazīstināt ar to, ko jūs kā komisārs un arī Eiropas komisija plāno, lai garantētu Eiropas Savienības neatkarību no piegādātājiem, lai šī neatkarība augtu. Jūs uh, runājāt par starpsavienojumiem. Es gribētu no jums uh, konkrēti uzzināt, ko plāno darīt komisija šajā jomā. Un es gribētu uh, arī jautāt, kā sēvielas un rezervas tiks izmantots, kā jūs to atbalstīsiet. Un trešais jautājums, kā Eiropas ekonomika Uh, izmantos uh, ETS reformu un cik tālu konkurētspēja uh, ekonomikas jomā pieaugs un uh, vai ir bažas, ka tā varētu samazināties? Pirmkārt, es domāju, ka, lai būtu energodrošība, mums ir jādažādo mūsu piegādes avoti. Mēs nedrīkstam būt atkarīgi no viena piegādātāja gāzes jomā, piemēram, mums ir jābūt arī starp savienojumiem visā Eiropā. Mums ir jāiz, jātīsta dienvidu koridors. Ir skaidrs, ka South Stream nevarēs īstenoties, ja mēs eh, nenodrošināsim to, ka tiks ievērota Eiropas likumdošana, jo pretējā gadījumā mēs būsim pārāk atkarīgi no trešajām pusēm. Mums ir jātīsta starpsavienojumi, tā ir prioritāte Eiropas tentīkli ietvaros un arī kopīgajos projektos. Un, lai to panāktu, mums ir jāmobilizē arī resursi no struktūra fondiem. Šoreiz mums ir iespēja, jo 20% no struktūra fondiem ir uh, atvēlēti klimata un enerģijas problēmu risināšanai, un mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai to izmantot. Jūs jautājāt arī par uh, sistēmas uh, darbību, ETS sistēmas darbību, un uh, kā mēs panāksim to, ka uh, mūsu ražotāji būs konkurētspējīgi, mums ir jātīsta bezmaksas certifikāta sistēma un jāpadomā, kā šo sistēmu uzlabot, jo parlaments ir norādījis, ka tā nav līdz šim pietiekam labi strādājusi. Tātad mums ir jāpadomā, kā tur ieviest uh, uzlabojumus, lai uh, saglabātu mūsu nozaru konkurētspēju, bet mums jādomā arī par tām valstīm, kuras joprojām grib atbalstīt savas spēkstacijas un uh, jādomā, vai varam izmantot ogles vai izmantot kaut kādas finanšu sistēmas, lai to panāktu. Grazie. Adesso la parola al collega Petersen per la sua domanda. Thank you. Um... Paldies tagad Petersen kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es uzskatu, ka Eiropa saskars ar diviem galvenajiem izaicinājumiem šodien - klimatkārmaiņa apkarošana un energodrošības uzlabošana ar energoefektivitātes un atjaunīgo enerģiju izmantošanu un jāmazina arī atkarība no importētās degvielas. Uh, Ņemot vērā, kāds ir atjaunojumās enerģijas ražošanas potenciāls Eiropā, piemēram, Ziemeļjūrā var izmantot vī, vēju, kā jūs varēsiet nodrošināt, ka šie potenciālie tīras uh, ilgspējīgas enerģijas avoti tiks izmantoti un tad varbūt arī izplatīti visā Eiropā? Kā jūs personīgi nodrošināsiet patiesu vienoto tirgu enerģijas jomā kas var būt uh, ceļš uz šo divu uh, problēmu risināšanu. Paldies par jautājumu. Mēs saskaramies ar lielām problēmām, lai attīstītu atjaunojumās enerģijas, bet lielākās problēmas ir tādas, ka mums vēl nav labi funkcionējoši vienotais tirgus, jo pārobežu eksports šobrīd ir ļoti ierobežots. Mums nav viedie tīkli, uh, lai um, cīnītos ar uh, augstu pieprasījumu problēmām zināmos diennakts brīžos. Tātad mums ir jāizstrādā jauna likumdošana, lai pabeigtu vienoto tirgu, iekšējo tirgu, jo, ja mēs to izdarīsim un ja mums būs efektīvi tīkli un mūsu pārvades sistēma operatori rīkosies uh, koordināti, koordināti Eiropas Savienībā un ies vienā virzienā, tad mēs varēsim attīstīt papildus kapacitātes. Mums ir jāstrādā arī pie uh, reģionālas pieejas, piemēram, ziemeļos uh, jāatbalsta uh, reģionālie projekti, piemēram, Ziemeļjūras uh, jūras tīkla iniciatīva, kurai ir jāsniedz pilnīgs atbalsts ar savienības resursiem, lai vai varētu attīstīties. Un tad mums būtu paneiropas integrētas sistēma. Mums ir jātīsta reģionālā integrācija, pārobežu sadarbība un soli pa solim jānonāk pie paties vienotā tirgus. Bet, ja mēs neattīstīsim tīrgu, tīklus, tad uh, atjaunojamo uh, energoresursu attīstība būs kavēta. Tātad mums ir jāstrādā pie viedajiem tīkliem, lai varētu attīstīties atjaunāmās enerģijas. Tā pašā laikā mums ir uh, jāattīsta uh, arī citas jomas un uh, tur, kur jau ir nobrieduši izcinājumi, un tur ir jāsniedz atbalsts no Eiropas Savienības. Paldies, un tagad Lopes Bermējo. Paldies, Kaņieta kungs. Man ir, diemžēl, jādiskutē ar jums neatkarīgi no tā, kā esmu sieviete. Jūs eh, valdībā likvidēja atjaunīgās enerģijas Spānijā. Jūs uzsākāt uh, frakturēšanu. Jūs eh, iegū, sākāt uh, naftas iegūšanu Kanāriju salā. Vai jūsuprāt tas ir pareizais modelis Eiropai, kāpēc jūs mēģināt eh, pierādīt pilnīgi pretējo? Jūs eh, nedarat šim amatam, jūs nesat leģitīms, eh, pietiek uzzināt par jūsu interesēm. Vakar mēs uh, uzzinājām par jūsu atalgojumu no tautas partijas, jūs to varētu pateikt iepriekš, varbūt jūs vēl kaut ko esat aizmirsis pateikt. Naftas uzņēmumi, kurus jūs vadījāt ar uh, valsts iepirkumiem, ar bunkeringa praksēm, no kā jūs uh, jūs gūstat eh, ienākumus, eh, saņa, eh, ir ar uzņēmumiem Holandē runātāja tiek pārtraukta. No sé muy clara cuál es su pregunta. Īsti nesapratu, kāds ir jūsu jautājums, taču mēģināšu uz to atbildēt. Es sacīju iepriekš. Es nepārstāvu, pat ja man izvirza kādas valsts valdības, nepārstāvu nevienu valsti. Es aizstāvu atjaunīgās enerģijas politikas un aizstāvu atbalstam atjaunīgajām enerģijām, lai netiktu sagrozīta konkurence, lai būtu vienotas spēles noteikumi Eiropā mans uzdevums Eiropā būtu regulēt iekšējo tirgu, lai izveidot atbalsta sistēmu atjaunīgajām enerģijām, lai novērstu problēmas, kas ir radušās kādā no valstīm, taiskaitā kā Spānijā, nevis valdībā, kurā es strādāju, bet iepriekšējās valdībās, kuras piešķīra pārliecīgi lielas prēmijas par neiespējamiem uzdevumiem. Un tāpēc Eiropas līmenī ir jānosaka noteikumi, lai būtu atbalsts balstīts uz tirgu ar mazāk svara no valsts atbalstiem un kas būtu homogēns visā Eiropas Savienībā, jo tādā veidā var garantēt konkurētspēju un attīstību atjaunīgajām enerģijām līdz ar inteliģentajiem tīkliem. Un šim uzdevumam esmu iecerējis veltīt savu komisāru darbu. noteikt eh, saistošus mērķus enerģijas ziņā, atbalstīt eh, atjaunīgās enerģijas, veidot lielāku diversifikāciju un novērst lielo atkarību Eiropā, kāda ir no gāzes vai izolētību, ar kuru saskarās atsevišķas dalībvalstis esmu iecerējis strādāt Eiropas interesēs, meklējot vislabāko risinājumu arī taiskaitā tiem, kuriem uh, pagātnē bija problēmas nepareizu, pro, uh, eh, nepareizas politikas dēļ. E Paldies, Andrijas Tīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kaņets kungs. Viens no Eiropas parlamenta lieliem principiem ir atklātība. Un Raugoties jūsu darbu, vidas ministra matā, jūs piešķīrāt urpšanas atļaujas Repsolam Kanāriju eh, salu piekrastē. Pirmkārt. Otrkārt, jūs saņēmāt eh, daudzus pieteikumus piekļuvēji eh, pieprasījumiem no dažādām pusēm, lai zinot, kā, tiek pieš, kā šie autorizācijas tiek piešķirtas. Tālāk, jūs sveicat urbumus vidusjūrā, lai gan visas institūcijas, turismu nozare, visas eh, dalībvalstis bija pret to. Eh, naftas platforma drošības pārskatīšana sakarā, kādu uzticību jums var dot? Eh, Paldies par uzdoto jautājumu bet norādu, ka neesmu bijis rūpniecības ministrs savā valstī, neesmu pieņēmis lēmumus par naftas urbumiem, tos pieņem e, rūpniecības un nevis vidas ministrija. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, vienīgais, ko dara vidas ministrija, ir vidas novērtējums, un Spānija ir tiesiska valsts. Vides novērtējums, e, to vērtējums veids eksperti un nevis politiķi. Mums Spānijā ir vides eksperti, kuri veic izvērtējums. Ja eh, novērtējumi ir pozitīvi, tad atļauja tiek piešķirta. Ja tie ir negatīvi, tad atļauja netiek piešķirta. Es, kā vides ministrs, aizliedzu izveidot vislielāko Spānijas naftas pārstrādes uzņēmumu, jo vides vērtējums bija negatīvs. Mēs nekāds neesam mēģinājuši ietekmēt vides uh, deklarācijas sagatavošanu. Atbildīgās personas, un e, šeit ir eksperti, kuriem ir kritēriji, un ja viņi pieņem lēmumu vidiziņā, pēc politiskiem kritērijiem, tad tas nevar darboties. Ar offshore izpētes direktīvu, kas e, nesen tika grozīta, domāju, ka tā ir pareiza, kas nodrošina visas preventīvās sistēmas, negadījumu novēršanu. Un gadījumā, ja ir nepieciešams veikt visas, visus piesardzības pasākumus, tas ir vidas ministri uzdevums, es tā vienmēr darīju, un es vienmēr esmu uzklausījis ekspertu viedokļus. Es nekad neesmu pieņēmis politisku lēmumu vai draugu ieteikumus vai, vai lēmums kādu interesēs. Un tāpēc es paļaujos uz ekspertiem. Adesso la parola al collega Elmer. Un tagad Helmer kungs lūdzu. Uh, well, thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Komisāram at kandidāta kungs. Es esmu lielākās Britu delegācijas enerģijas pārstāvis eh, Eiropas parlamentā, mēs zinām, ka nav bijusi klimata sasilšana šajā gadsimtā un 18 gadus. Mēs arī zinām, ka pārmērīgā pievēršanās atjaunīgajām enerģijām ir izraisījusi konkurētspējas krīze Eiropā. Uh, Ētingar kungs, jūsu priekšgājājs ir teicis, ka Eiropas Savienība vairs nevar atļauties īstenot vienpusēju klimatu politiku, un Tajānī kungs ir teicis, ka enerģijas cenas rada industriālo slaktiņu Eiropā. Vai jūs to apzināties? Vai jūs darīsiet kaut ko, lai šīs problēmas atrisinātu? Vai jums ir kaut kāds plāns, kā veicināt konkurētspēju? Vai jūs izglābsiet Eiropas ekonomiku no šīs katastrofālās situācijas, kuru ir radījusi mūsu zaļā apsēstība. Thank, thank you. Paldies. Thank you very much for your... Liels paldies par jūsu teikto. Bet es uh, gribētu jums iebilst. Eh, globālā sasilšana tas nav viedokļu jautājums, tas ir statistikas jautājums. Jūs redzat jau trīs desmitgades, ka temperatūra pieaug. Tas ir skaidrs pierādījums. Tātad uh, temperatūra pasaulē pieaug par 0,8 uh, grādiem, un ja uh, šis pieaugums pārsniegs divus grādus, tad tas būs katastrofāli, un mums ir jāiziet no šiem pierādījumiem. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir problēma ar energoresursu cenām, jo mums nav gāzes resursu, mēs esam ļoti atkarīgi no naftas un gāzes, un ASV cenas uh, ir uh, daudz zemākas, tātad mums ir, protams, problēmas ar konkurentiem. Un tāpēc mums ir jātīsta autonomi energo avoti, tāpēc mums ir jāatbalsta atjaunojumās er-, enerģijas, energoefektivitāte, uh, un jācensas būt mazāk atkarīgiem un jādažādo mūsu piegādes avoti. Un mums ir, kā Eiropiešiem, jāsadarbojas, lai veicinātu mūsu pirktspēju, jo šobrīd katrs īsteno savu stratēģiju. Mums visiem kopā ir jāstrādā, lai varētu panākt labākas cenas, uh, Tāpēc ir jāved kopīgi enerģijas sarunas. Es centīšos darīt visu, kas ir mans, manos spēkos, lai pārliecinātu citus to darīt. Bet vēl mums ir arī skaidri jāapņemas uh, īstenot mūsu mērķus Parīzes pušu konferencē, lai visas valstis uh, uzņemtos skaidrus pienākumus un tie būtu vienlīdzīgi un būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Hola, la kolēga Godin. Paldies, tagad Godīnas kundze. Jā, paldies, komisāra kungs, komisāra kandidāta kungs. Es arī eh, gribētu eh, runāt par riskiem par konfliktu. Eh, Interes Francijā saka, nav doma bez uguns, bet atgriežoties pie man jautājumu. Investīcijas, kas ir veiktas vēja enerģijas iegūšanā ir apšaubītas, um, jo ir ļoti liels valsts atbalsts un um, pērkot elektroenerģiju no šī enerģijas iegūšanas veida um, tiek noteikts fiksētas cenas. Jāsaka, ka ir samērā sarežģīta situācija. Mans jautājums ir ļoti vienkārši. Vai jūs vēlēsieties saņemt uh, ietekmes novērtējumu uh, par, ef, uh, par efektivitāti, ekonomiskumu un uh, citiem aspektiem. De tu, de tu es gribētu uh, atbildot jums, ka uh, Pieņemot lēmumu ir jāzina visi, uh, visi lielumi. Ir jāsaka, ir eksistē uh, problēma enerģijas tirgos uh, ar starpsavienojumiem, un liela problēma ir tā, ka tas ir e, Eiropas kontinentā. Runājot par Ziemeļjūru, par um, attālinātām vēja, par attālinātiem vēja ģeneratoriem un enerģijas iegūšanu un reģionālo uh, jautājumu. Šīs, š, šī elektroenerģijas iegūšana jūras uh, teritorijās. Jāsaka, ka pieeja līdz šim ir bijusi laba, lai atrisinātu lielu problēmu uh, Eiropā, kas ir problēma uh, saistīta ar enerģiju. Mēs zinām ekoloģiskos un ekonomiskos uh, ietekmes faktors, un uh, jāsaka, es esmu par uh, kompromisiem. Par kompromisiem uh, visās tajās jomās, un tad, kad būšu komisārs, tad, jā, protams, ir jābūt uh, novērtējumam ekonomiskajam, vides un arī sociālajai. Visās, visos tajos pasākumos, ko ievadīšu, es gribētu šādu novērtējumu. Un divas lietas gribu uh, noteikti ievadīt. Pirmkārt ir uh, konsultācija ar iedzīvotājiem plašā mērogā. Uh, ar visām iesaistītajām pusēm ilg šajā komunikācijas periodā un lai redzētu arī, kāda ir uh, ietekme. Konkrēta uh, ietekme uz risināmo jautājumu. Un es domāju, ka jā, tie ir uh, tie aspekti, uh, par kuriem jārunā un kas ir jāizvērtē. Paldies. Tagad vārds Kariņkungam. Mr. Commissioner Designate. Uh, Komisāra kandidāti. Klimata pārmaiņu enerģijas uh, portfēlis ir ar divējādu raksturu. No vienas puses ir jāsamazina CO2 izvešu skaits un jātiek galā ar klimata pārmaiņām. No otras puses ir patērētāja rūpniecības interesētība mazināt izmaksas, tāpat arī palielināt mūsu konkurētspēju. Un attiecīgi mans jautājums, kāds būtu jūsu loma šos jautājumus līdzsvarojot? It īpaši domājot par vajadzību pēc enerģijas drošības un lai mazinātu atkarību no, atkarību, at, atkarību no importu gāzes, tīpaši no Krievijas. I, I that... Domāju, ka visdrīzāk šis būs visgrūtākais uzdevums. Mums ir jāgarantē enerģijas piegāde viscaur Eiropā pēc pār saprātīgu cenu. Un tas nozīmē veikt pasākumus visās jomās. Ne tikai viena akcija nodrošinās rezultātu. Mums ir jāsāk ar energoefektivitāti, tāpēc, ka jā. Jums nav vajadzīga enerģija, jūs ietaupāt daudz naudas, un ir vieglāk nodrošināt piegādes. Līdz ar to viena no manām prioritātēm ir energoefektivitāte, kā nodrošināt piegāžu darbību arī pēc 20. gada, kā tas būs marķējums, kā mēs nodrošināsim ēku efektivitāti. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, mums ir jānodrošina lētāka atjaunīgā enerģija. Atjaunīgajā ziņā ir daudz tehnoloģiju, Bet mums ir jāinvestē šajā jomā, tāpat arī jādomā par oglekļu uztveršanu, CCC pasākumiem. Tāpat ir jādomā par piegāžu diversifikāciju, dienvidu koridors ir prioritāte, bet tajā pašā laikā arī jāaptver viss Baltijas reģions, un arī mums ir jāredz, kas notiek ar elektrotīklu sinhronizāciju. Bet eh, nevar būt tāda situācija, ka trīs valstis nav sinhronizētas ar Eiropas sistēmu, taču visas šīs darbības iet roku rokā, tāpat arī mums ir jānodrošina skaidri mērķi, visiem un vienot spēles noteikumu visiem. Līdz ar to nav viena tikai akcija, kas varētu garantēt zemas cenas un klimata mērķu sasniegšanu. Paldies! Un tagad uh, vārds kolādim uh, Martinam. Herr Kanete, Sie waren Minister. Kaņietas kungs, jūs bijāt ministrs tad, kad 2013. gadā hidraulisko frekingu Spānijas valdība legalizēja. Tika atļauts slānekļa gāzes iegava un veicināta tā. Tāpat pirmā lielā Kanādas uh, uh, naftu saturošā uh, slānekļa smilšu uh, partija nonāca Eiropas Savienībā. Jūs bijāt ministrijā laikā un tajā laikā atļāvāt to. Vai jūs uzskatāt, ka um, slānekļa gāzes uh, frekings ir pilnīgi nekaitīgs un to var uh, atļaut, lai arī visā Eiropā pret to vēršas demonstranti? Uh, un uh, vairākas valdības uh, to neatļauj, uh, kādēļ Spānijā uh, rezultāti ir bijuši citi. Un nākošais jautājums 2015. gadā klimata konference Parīzē, tā mm, arī notiks, vai jūs varētu ko mm, teikt skaidrāk par siltumnīcas uh, gāzu in, uh, in, šiem un uh, arī par to, kā tās rodas, kāda būs jūsu darbība. Thank you, thank you. Paldies par jūsu jautājumu. Pirmkārt, lēmums izmantot uh, slānekļa gāzi un hidrauliskās laušanas vai uh, freking tehnoloģijas, tas ir lēmums, kas ir jāpieņem katrai valdībai. Ir valdības, kas to ir izlēmušas aizliegt un kas ir atlāv, izlēmušas atļaut. Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par to, kā gadījumā, ja tas tiek atļauts, to vajadzētu darīt tātad, lai uh, noteiktu, kā tiek izsniegts licences. Es nebiju tas ministrs, kas to atļauj vai nē, bet pirms uh, komisija nāk klajā ar vadlīnijām, es kā ministrs izlēmu, ka hidrauliskā laušana būtu ļoti strikti jāvērtē ar vidas ietekmes novērtējumiem. Tas bija mans lēmums, ka šādos gadījumos ir jāveic ļoti strikts ietekmes novērtējums uz vidi ar ļoti striktiem kritērijiem. Un tagad komisija ar izveidoto tīklu pēta, kas notiek visā pasaulē un arī Eiropā. Uh, Un saskaņā ar zinātnisko pieredzi par šo ietekmi, ko mēs saņemsim, ja būs vajadzīgs, es piedāvāšu uh, attiecīgu likumdošanu, lai cīnītos ar šo problēmu. Runājot par Parīzes pušu konferenci, tur mēs centīsimies panākt saistošu vienošanos starp visām būtiskākajām valstīm un uh, raudzīsimies, kādus mērķus tad varam pieņemt. Mēs iesim kā līderi, jo mums būs uh, ļoti ambicioza paketa, kas tiks pieņemta, jo šis 40% mērķis ir ļoti ambiciozs. Paldies tagad Visņēvskas kundze, lūdzu. Kandidāčiem. Paldies. Kaņetes kungs. Ievērojot uh, to, ko uh, Eiropas uh, Savienība dara un ka tā ir uh, atbildīga par mazāk nekā 10% no siltumnīcas gāzu izmešiem un plāno to vēl arī samazināt. Ko plānojat jūs darīt, uh, lai sagatavotu nākošo klimata pakotni un lai nodrošinātu to, ka nozīmīgākās uh, Eiropas ekonomikas daļas tiek uh, saglabātas uh, arī tās ekonomikas nozars, rūpniecības nozars, kurās ir augsts uh, energopatēriņš. Dalībvalstīm ir jādod stabila bāze tālākai ekonomikas attīstībai. Ko jūs plānojat darīt, lai valstis, Ķī, tādas kā Ķīna un Krievija un ASV, kur tiek a, mērītas augstākās emisijas vērtības, a, a, rosinātu samazināt emisiju. Paldies! Nu jā, paskatīsimies. Pirmkārt, Viena no lietām, kas mums ir jādara, lai izpildītu mūsu klimatu mērķus, mums ir jāizpilda visas vienošanās un likumdošana, kas mums ir attiecībā uz 2020. gada mērķiem, jo tagad spēkā ir likumdošana, kas ir jāīsteno. Mana prioritāte kā komisāram būs īstenot spēkā esošo likumdošanu jo vēl uh, daudz kas var notikt līdz 2020. gadam. Tā pašā laikā jāsagatavo jauna likumdošana, lai um, um, varētu sasniegt tālākos mērķus, un uh, to es darīšu saistībā ar ETS un saistītajām direktīvām. Bet tā pašā laikā jūs jautājāt, uh, ko jūs darīsiet, lai būtiskākie uh, piesārņotāji arī uzņem savas saistības. Es kopā ar Enerģijas Savienības vicepriekšsēdētāju un augsto pārstāvi iesaistīšos divpusējās diplomātiskās sarunās ar svarīgākiem spēlētājiem. Mums būs kontakti ar ASV. Mēs ar viņiem strādājam uh, ekonomikas fórumā. Tas ir ļoti svarīgs uh, valstīm, kurās ir attīstīta rūpniecība. Uh, ar eh, augstu enerģijas patēriņu mēs strādāsim arī G7 ietvaros, un mums ir jāstrādā arī ar Ķīnu un Indiju un citiem lielajiem spēlētājiem. Un arī ar eh, mazāk attīstītajām valstīm un salu valstīm, jo tam arī ir jānodrošina savas saistības ceļā uz Parīzi. Tātad es eh, gribētu veidot saiknes arī ar Latīņu Amerikas valstīm. Uh, lai censtos eh, panākt svarīgu saistjaušu kompromisu eh, Parīzē. Un tas ir ļoti svarīgi, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Grazie. Adesso la parola alla collega Berder. Paldies, tagad Berders, kundze. Atvainojiet, lūdzu, ka sieviete jums uzdos sarežģītu jautājumu. Eh, panākt eh, rezultātu oglekļa eh, izmešu samazināšanā ir svarīgi, bet tomēr notiek meža izciršana, pieaug jūras līmenis, laika apstākļi, migrācijas spiedienas. Kādas konkrētas stratēģijas jūs esat iecerējis? paturot prātā, kā attīstības valsts skatās uz Eiropu, kā globālu rīd, līderi, kas uzņemtos iniciatīvu. Mēs vēlamies no jums dzirdēt, ka jūs nodrošināsiet to, ka Eiropa ir globāls līderis, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Tāpat arī, vai jūs apņemsities ievērot saistošus mērķus atjaunīgais enerģijas taiskaitā transporta jomā arī pēc 20. gada? Un arī pārtrauksit zemes sagrābšanu jaunatīstības valstīs. There are many questions, I will try to answer most of them. Bija ļoti daudz jautājumu, mēģināšu atbildēt uz lielāko daļu. Pirmkārt, es nevaru uzņemties darbības visās jomās. Mēs strādāsim. Lūk un lūk jomās lauksaimniecības transporta. Mēs veidosim um, un palīdzēsim valsts, jaunatīstības valstīm piemēroties un veikt pasākumus. Piemēram, Parīzē mēs runāsim par finanšu paketi par, un atbalstu šīm valstīm, jo mēs apņēmāmies simt miljonu dolāru paketi piešķirt šeit mēs esam šajā jomā. Finanšu paketi būs ļoti nozīmīgi, lai varētu nodrošināt atbalstu nākotnē. Tāpat jūs jautājāt par to, kā mēs risināsim meža izciršanas jautājumu. Mēs skatām, kāda ietekme ir biomasas izmantošanai uz vīdi, uz eh, izmešu sistēmu. Es nesaku, ka mēs neizmantosim biomasu, taču eh, ne tādā veidā, lai tā palielinātu CO2 izmešu apjomu. Varbūt arī cita veida uh, biomasas. Mana pieeja cīņā pret. Uh, globālajām pārmaiņām ir mazināt agresīvu uzturēšanos pret vīdi, kā arī palīdzēt jaunatīstības valstīm īstenot savus uzdevumus un nodrošināt tehnisku atbalstu. Tā skaitā paldies. Nākošais runātājs Juaristi Aba Unas. Kaņietes kungs nosaukt prioritāšu sārakstu no komisijas nav pietiekami. Solīt nav pietiekami ņemot vērā jūsu vēsturi. Turklāt, es neticu, ka jūs pēkšņi būsiet pārvērties par dedzīgu vidas aizstāvi. Divi jautājumi. Pirmkārt, par frakturāciju runājot. Vai esat iecerējis Eiropas likumdošanu šajā sakarā un vai tiks ņemts vērā pilsoņu viedoklis? Un arī kustība pret eh, šo frakturāciju. Otrkārt, kā daudzi zina. At, un atceras prestižu, ko e, bojā eju, vai jūs esat iecerējis e, atbalstīt e, un strādāt šajā jomā? Paldies par uzdoto jautājumu. Spānijas valsts atbalsta un ievēro visus Eiropas Savienības noteikumus vidas ziņā, uh, jo mans uzdevums kā komisāram būs uzdot ievērot Eiropas standartu ievērošanu. Pir, pirmkārt, tas ir otrkārt. Par prestīžu runājot, par šo katastrofu. Es biju zvejsaimniecības ministrs. Un mans uzdevums tobrīd bija slēgt zveju šajā zonā, lai pasargātu patērētāju veselību, saistīt palīdzības, lai nebankrotētu zvejnieki. Un tas no paša sākuma. Un treškārt, attīrīt Spānijas krastus rekordīsā sešu mēnešu laikā. Atcerēsieties tie, kuri apmeklē Spānijas ziemeļus, cik tīras un skaistas ir mūsu pludmales. Tas attiecās uz prestižu. Tālāk par frakturāciju runājot. Katra dalībvalsts ir suverēna, lai pieņemtu savus lēmumus. Komisija neuzliek pienākumu nevienai dalībvalstī attīstīt frakturāciju tehnoloģiju, ne arī to aizliedz. Komisija sagatavo ieteikumus par to, kas būtu darāms, ja tā izlemj šo tehniku izmantot, lai attīstītu savu enerģiju. Šobrīd komisija meklē iespējas iegūt visu pieejamo zinātnisko informāciju, visu pieredzi gan Eiropā, gan ārpus tās, lai iespējams gatavotu normatīvu dokumentu šajā gadījumā. Šo normatīvu tādā gadījumā mēs pieņemsim kopā ar jums komisiju un padomi, diskutējot ar visiem parlamentāriešiem un uzklausot sabiedrības viedoklī. Nākošais runātājs Margals. Kaņete kungs, bija runa par interešu konfliktu un jūsu dalību naftas uzņēmumos, bet ne par jūsu dalību finanšu paradīzēs, kas šķiet ir um, legālas, kas nav savietojamas ar jūsu amatu. Domāju, ka jo šādas darbības nav savietojamas un. Domāju, ka šīs darbības ir pretrunā ar vispārīgām interesēm un domāju, ka jūsu uzņēmēja darbība prakse ir antieiropeiskā. Vai jums piedara Eh, daļas eh, uz offshore, Antīļu salās un Holandas un citos uzņēmumos. Otkārt, vai jūs domājat atteikties no savas izvirzīšanas amatam, kā jums to vajadzētu darīt? Pilnīgi noteikti. Atbildēšu pilnīgi skaidri. Man nekad nav bijušas ekonomiska aktivitāte uzņēmumos, finanšu paradīzēs, ne arī neskaidras finanšu operācijas. Visi mani ieņēmumi vienmēr ir tikuši deklarēti Spānijas ieņēmumu dienestam. Tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Visi mani ieņēmumi vienmēr ir tikuši deklarēti ieņēmumu dienestam. Es ar to lepojos. Neesmu ne piedalījies, ne man ir bijušas daļas, ne akcijas nevienā ārvalstu uzņēmumā. Vienīgās akcijas, kas man bija, tās es pārdevu. Un kā tas ir atklātuma pasākums, esmu pārliecināts, ka Junkerkungs noteikti būtu to zinājis arī iepriekš. Jo ma, es rīkojos caur, atklāti, caurskatāmi, deklarēju savas intereses, pārdodu savas akcijas un nekad nesmu neko slēpis. Tāpēc varu garantēt to, ka mana sirdsapziņa ir tīra, pat ļoti tīra. Jo vienmēr esmu uh, izpildīs savu pilsoņu pienākumu un nodokļu maksātāju pienākumu. Esmu par to gandarīts. Grazie. Adesso la parola. Paldies. Tamburāna kungs. Ka... alle abitudini dei Paldies. Uh, runājot par uh, patērētāju aizsardzību, tā ir ļoti nozīmīga runājot par enerģijas uh, tirgu un arī klimatu pārmaiņām. 2008. gadā tika publiskots uh, pētījums par privāto uh, patēriņu. Un līdz pat uh, 80% tas uh, ietekmē klimata uh, patēriņu. Tāpat arī jāsaka, ka transports uh, ļoti lielu. Uh, ietekmi e, veic uz e, klimata e, politiku. Gribētu uzzināt jūsu viedokli par to, kā var sasniegt energoefektivitāti un kādus soļus var spērt, lai uh, uzlabot situāciju un kā jūs sadarbosieties ar citām komisārēm un arī uh, pilsonisko sabiedrību. Paldies par jautājumu. Es jau ievadrunā norādīju, ka līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem ir priekšnoteikums, lai veidotu labklājības un taisnīgumu Eiropas Savienību. Visos politikās daudz, to zina arī daudz klātesošie, tā skaitā Spānijas deputāti, ir uzdoti un uzticēti ļoti augstas atbildības samats sievietēm. Karmena Frāga strādāja zivsaimniecības eh, ministrijā, tāpat arī klimata jautājumus eh, bija sievietes pārmaiņā, es atbalstu sievietes iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un politisko, politiskajā dzīvē. Es apzinos pa, jo esmu iepazinies ar parlamenta ziņojumu par klimatu pārmaiņu ietekmi uz sievietēm, un tāpēc arī šis jautājums ir jāņem vērā tagad strādājot pie klimatu politikām. Tā skaitā ir arī parlamenta ziņojums pār klimatu pārmaiņām un uh, situāciju e, ar sievietēm lauksaimniecībā Āfrikā. Varu nodrošināt to, ka savā kabinetā būs e, dzimuma līdztiesība, mana kabineta vadītāja būs sieviete, tāpat arī es ievērošu līdztiesības principu visā ģenerāla direkcijā. Thank you. Grazie. Adesso la parola al collega Balco. Paldies, tagad kolēģis uh, Balco. Paldies, priekšstādātāja kungs, augsti godātājs Kaņetis kungs. Runājot par uh, kodolspēku stacijām, viedokļi ir ļoti dažādi. Lielākā daļa vidas aizsardzības apvienību ir pret uh, kodola uh, enerģiju. Vienlaikus uh, Amerikas pētnieki ir publicējuši pētījumus, ka cīņā, cīnoties pret globālo sasilšanu, kodolenerģijas izmantošana var būt pozitīva. Ir izteikti tādi argumenti, ka mm, šī enerģija būtu tāda tā kā tīra enerģija. Mēs, protams, visi vēlamies atbalstīt atjaunīgos energonesējas, bet zinām, ka vidus termiņa pārskatā tas nav realistiski. Jūsu atbildības joma ir saistīta ne tikai cīņa pret klimata pārmaiņām, bet arī enerģētiku. Tādēļ gribu uzdot jautājumu, kāda ir jūsu nostāja kodolenerģijas jautājumā? Kā jau daudzkārt esmu teicis, ka lēmums par to, kādu enerģijas avotu attīstīt, piekrīt dalībvalstīm. Un komisāram nav jābūt labvēlīgākam pret vienu veidu enerģiju nekā pret citu. Ja dalībvalsts ir izlēmusi izmantot enerģiju, kas ir tīra, kā kodola enerģija, bet ir problēma ar kodola atkritumiem. Eiropas komisijai ir jāgarantē maksimāls drošības līmenis. To mēs esam darījuši ar eh, mūsu kodoldrošības eh, un kodolatkritumu direktīvām, strādājot sadarbībā ar Eiropas atomenerģijas aģentūru, sadarbībā ar Euratomu un garantojot to, ka, ja ir dalībvalstis, kuras vēlas attīstīt kodolenerģiju, enerģiju, lai tās to darītu maksimāli, garantējot drošību. Tāpēc komisijā, tad, kad tiek saņemti dalībvalstu projekti, tie tiek skatīti, lai konstatētu, vai var rasties kādas problēmas. Un tālāk dalībvalstis var izmantot attiecīgo enerģijas avotu. Šobrīd Eiropas Savienībā ir daudzas dalībvalstis, kuras atbalsta šādu enerģiju, citas demontē ilgā termiņā, kā Beļģija, Vācija, bet ir citas dalībvalstis, kuras vēlas būvēt jaunus reaktorus, piemēram, Ungārija un apvienotā karaliste. Tāpēc komisijai ir rūpīgi jāsako notiekošajam, garantējot to, kā demontāžas eh, procesi norit maksimāli droši un kodola atkritumi tiek novirzīti uz tādiem uzglabāšanas poligoniem, kuros tiek ievērot, ievērotas visjaunākās tehnoloģijas un maksimāla drošība. Tas ir komisijas uzdevums - garantēt drošību Eiropā. Paldies, tagad es eh, varas simbolu šajā telpā nodošu kolēģim Buzeka kungam, kurš vadīs otru uzklausīšanas daļu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Giovanni! Mēs tikko esam noslēguši trīs mūsu uzklausīšanas daļas, pārējot uh, uh, starp politiskajām grupām un sāksim ceturto uh, kārtu. Un tagad pirmais uzstāsies Ivo Belets. Paldies, priekšsēdētāji Kaņietas kungs, esmu šeit uh, jums pašā priekšā. Es augstu novērtēju Eh, jūsu apņemšanos, ko jūs eh, teicāt, varētais sistēmas reforma, atbildot Grotas kungam, jo īpaši attiecībā uz tirgu stabilitātes eh, rezervi. Mēs tagad jūs uzskatām kā partneri šajā jautājumā attiecībā uz laika grafiku un uz certifikātu izsolīšanas atlikšanu. Vēl viens papildu jautājums. Kā šīs ambīcijas savienot ar pamatotajām ražotāju bažām rūpniecības bažām, kādas efektīvas eh, garantijas Eiropas Savienība un jūs varat dot eh, labāk, eh, vislabākajiem mūsu rūpniecībā, lai cīnītos pret oglekļa pārnesi, pārvirzi, jo īpaši pēc 20. gada atbild lūdzu. Paldies par jūsu jautājumu. Atkārtošu, ka Mums ir būtiskākais uh, oglekļa tirgus pasaulē. Un uh, mēs uh, to izstrādājam, un daudzi mūs ņem par piemēru, piemēram, Ķīna, ASV vai, piemēram, Šveice, un nākotnē mums būs jāsavieno mūsu tirgi, lai veidot globālu tirgu. Tāpēc mums ir milzīga atbildība par to, kā mēs šo tirgu veidojam. Mums ir jāstrādā ļoti efektīvi, bet mums arī ir jārūpējas par mūsu ražotājiem, mūsu rūpniecību, jo mums galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir izaugsme un darba vietas. Tās ir svarīgākās lietas, kas mums ir jāpanāk. Lai to panāktu, mums ir jābūt uh, rūpniecībai būtiskā apjomā Eiropā, un tā ir jābūt konkurētspējīgai. Un, lai to panākt, mums ir jāturpina bezmaksas certifikātu sistēma, un, lai novērstu uh, oglekļa pārvirzi. Iepriekšējā ietverā uh, saskaņā ar komisijas statistiku nav bijis tā, ka uzņēmumi dotos prom CO2 certifikātu cenu dēļ. Uh, bet mums ir jāturpina aizsargāt ražotāji. Tātad eh, mēs eh, dosim bezmaksas certifikātus visefektīvākajiem ražotājiem, mums būs jāveido jauna sistēma, bet mums ir arī jārisina problēma, kas ir eh, dažām valstīm, kas ir ļoti atkarīgas no oglēm spēkstaciju ziņā. Mums ir jādomā, vai šīm valstīm arī tiešām ļaut vēl Eh, izmantot valsts atbalstu spēkstacijām. Un tas mums ir jāapspriež ar parlamentu. Esmu gatavs diskutēt ar jums par jauno sistēmu, jo mums ir liela atbildība jāizveido vislabāk funkcionējušās tirgus. Nākamā Garcija Pereskundze. Ah, paldies, priekšsēdētāji. Arī skaņiete, kungs, jūs kandidējat uz ah, klimata komitāru. Jūs esat bijis ministrs valdībā kas eh, pieņēma apkaunojošu likumu Spānija Eiropā. Jūs bijāt ministrs valdībā, kas balsoja pret saistošiem mērķiem cīņā pret klimatu pārmaiņām Eiropas Savienībā. Un tagad jūs sakāt, ka jūs eh, dosiet impulsu šīm darbībām, bet papildus tam jūs eh, neapvieglojat mums darbu. Pirmkārt, jūs apvainojat visas eh, sievietes. Otrkārt, lai sā, skatītu skaidru eh, interešu konfliktu, pārdodat savas akcijas un 24 stundas pirms uzklausīšanas vakar jūs Eh, deklarējāt, ka saņēmāt algu no Tautas partijas Spānijā, kad jūs slēpāt šo informāciju no parlamenta trīs mēnešu garumā. Vai jūs uzskatāt, runātāji tiek pārtraukta? Muchas gracias, señora diputada. Paldies, deputāte. Skundz. Pirmkārt norādīšu divas lietas. Yo he votado sistemáticamente. Regulāri esmu balsojis, kad bija vidas ministrs, saskaņā ar komisāras Hedgards priekšlikumiem. Vienmēr esmu atbaldi, atbalstījis komisijas priekšlikumus. Es pied, ietilpu Green Growth grupā 13 ministri, kas atbalstījām atjaunīgās enerģijas, energoefektivitāti un neatbalstījām fosilās degvielas. Kad nebija vēl kandidāts nekādai komisijai. Steidzamies, neko nepārdevu, es pārdevu akcijas tad, kāds tiku izvirzīts uh, komisāra amatam kā kandidāts un rīkojos konsekventi un caurskatāmi. Likums par piekrasti tika pieņemts, lai aizstāvētu to Eiropas pilsoņu intereses, kuri bija investējuši Spānijā un kuriem, lai novērstu viņu zaudējumus vienas nakts laikā nācās pieņemt šo likumu. Tas, to es darīju, un neko neesmu slēpis, deputāts kundze, tāpēc, ka manā, autobio, manā autobiogrāfijā ir norādīts, ka esmu e, vēlēšana komisijas priekšsēdētājs, kā es nesaņēmu algu, bet reprezentācijas izdevumu un kopš paša sākuma savā interešu deklarācijā, kopš pirmās dienas Tas ir norādīts, lai juridiskā eh, komiteja varētu to apstiprināt. Viss ir deklarēts Spānijas eh, ieņēmumu dienestam, ir samaksāti nodokļi, un vienalga jūs sakāt, ka es nerīkojos caurskatām. Paldies, tagad uh, Foksa kungs, nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Labvakar, Kaņietis kungs esmu šeit. Jūs ar prieku dzirdēsiet, ka man neinteresē, ko jūsu svainas dara. Ir 248 eh, kopīgas intereses projekti TEN enerģijas daļā Eiropas Savienošanas instrumentā. Uh, Tur ir 5,8 uh, miljārdi eiro budžets uz septiņiem gadiem. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no šiem projektiem netiks finansēti. Vai jūs varat izskaidrot, kāds kriterijs jūs izmantosiet, lai izlēmtu, kurus projektus finansēt un kurus ne? Varbūt priekšsēdētājs varētu lūgt uh, e, sociāldemokrātu grupu pārtraukt sarunas ar savu uh, konsultantu. Ir arī uh, projekti, lai uzlabotu gāzes vadus, kā jūs nodrošināsiet to, lai pietiekam daudz līdzekļu tikt izmantot, lai uzlabotu mūsu elektrības tīklu. Atbild lūdzu. Es uzskatu, ka visi projekti, lai savienotu valstis ar starpsavienojumiem, kā vienotu prioritāti. Tā ir, ka Eiropas Savienošanas instrumentā ir tikai 5,8 miljārdi eiro. Viena no lietām, ko nākotnē darīšu, tad, kad uh, mēs īstenosim finanšu plānu pārskatīšanu, es uh, cīnīšos par to, lai tā būtu Eiropas Savienības prioritāte. Vēl viena lieta, ko darīšu šajā paketē, 300 miljārdu paketē, centīšos eh, panākt lai būtu finansējums šīm lietām, šiem projektiem. Un lai pēc iespējas vairāk uh, Eiropas līdzekļu šeit piesaistītu. Izvēloties kopienas intereses projektus, man šķiet, ka uh, šeit komisija nav tā, kas izlēmi, kurus projektus izvēlēties. Ir izveidots reģionālās uh, grupas ar regulātoriem, operatoriem, iesaistītajām pusēm, lai mēs eh, varētu izvērtēt projekts pēc būtības. Manuprāt, eh, interesantākie projekti būs tie, kas būs vērsti uz valstu savienošanu ar starpsavienojumiem un nodrošināt energodrošību Eiropas Savienībai. Tātad tie tie projekti, kas būtu jāizvēlas, bet tas būs reģionālo grupu ziņā. Mums ir jāstrādā reģionālā ietvarā, eh, tentīklu kontekstā. Tas nav tāds lēmums, kas jāpieņem komisijai, bet es atzīstu, ka Eiropas Savienošanas instrumentam ir ļoti ierobežots finansējums un finanšu plānu pārskatīšanas laikā mums būs jācīnās par eh, lielāku finansējumu, lai šos projektus atbalstītu. Paldies! Tagad eh, Girauta Vidāla lūdzu. Ņora arī skaņiet. Paldies. Arī skaņiet, kungs. Eiropadomē, parlaments komisija ir atbalstījuši starp savienojumu tīklu par 10%. Ir piedāvāts eh, to palielināt par 15 uz 30 gadu. Šī mērķa sasniegšana eh, ir viens no mērķiem, kā energosavienības eh, izveidošanā, bet arī kavē sasniegt 20. gada mērķus. Atsevišķās dalībvalstis ir pārāk eh, daudz attīstījuši atjaunīgās enerģijas, līdz ar to mazinot savas energo eksportēšanas iespējas. Vai jūs esat domājis par to, kā veidot konsekventu Eiropas juridisku ietvaru šajā ziņā, vai jūs ap, esat iecerējis panākt konsensu par starpsavienojumiem un kādi konkrēti pasākumi inter, starpsavienojumu palielināšanā ir e, iecerēti? Paldies, atbilde. Viens, viena no manām prioritātēm ir īpaši atbalstīt starpsavienojumu projektus, sākot ar Baltijas valstīm un beidzot ar e, Iberijas pussalu un Eiropas austrumiem. Mums ir jāapzinās, ka starpsavienojumu pūliņi būs ļoti nozīmīgi nākotnē. Taču runājot vairāk par Iberijas pus, pussalu, tik tiešām mēs dzīvojam uz enerģētiskas salas un ir divas problēmas. Mūsu tīkls nav pietiekami inteliģents, lai varētu absorbēt ražošanas pārpalikumus Otrkārt, mēs nevaram eksportēt, mums ir ļoti labas attiecības ar kaimiņiem Portugālē, bet mēs nevaram eksportēt uz Eiropas Savienību, ne tikai uz kaimiņu valstīm, Itāliju, apvienoto karaliste, kas būtu iespējams, ja būtu starp savienojumi ar Eiropas tīkliem. Mēs esam spēruši nelielus soļus, pagaidām esam panākuši virzību sarunās ar Franciju, ar Portugāli, kā Atsevišķi jautājumi virzās uh, uh, ātrāk, piemēram, ar Franciju mēs esam pārgājuši no 1400 līdz 2800 megavatiem, un mums ir jāpanāk atbalsts no finansējuma puses, apzinoties, ka privātais sektors neuzskata šos ieguldījumus par rentabliem un ir jāveido normatīvs ietvars, lai visas formalitātes un atļaujas varētu tikt veikts e, īsākos termiņos. Gribu nodarboties ar šiem jautājumiem ne tikai attiecībā uz Iberijas pusselu, bet uz visiem starp savienojumiem Eiropā. Paldies! Nākošais e, runātājs Miloslavs Oransdorfs. Uh, e, senjor komisārio designā. Jā. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Enerģētikas sektorā ir dabiski monopoli, taču Eiropas enerģijas nākotne ir atkarīga no lielajām un mazajām enerģētiskajām struktūrām un viņu sadarbību. Ko mēs varam darīt, lai rastu līdzsvaru starp lielajām un mazajām enerģētiskajām struktūrām. Nu, domāju, atbildi, domāju, ka lai panāktu līdzsvaru, pirmkārt, mums ir jācīnās pret monopolistiskām praksēm. Ja ir dominējošas pozīcijas pārkāpumi, tad es uh, Eh, eh, saskaņošu darbību ar eh, kolēģi, kas strādā ar konkurences jautājumiem, bet vislabākais veids būtu veidot iekšēju ener enerģētisko tirgu un pabeigtā veidošanu. Lai trešā enerģijas pateiktu tiktu pilnībā ieviest un treškārt, lai tiktu uh, ieviesti jauni pasākumi saistībā ar starpsavienojumiem, enerģetiskajiem tīkliem, pārobežu uh, trafiku un pārējo. Tas viss mums ir jādara, jo mēs pāriesim laikmetā, kad patērētājs ir sistēmas centrā, kad ir inteliģenti ieskaitītāji, kad ir um, ekoloģiskie um, Eh, elektroierīces mājās, kad patēriņš notiek eh, eh, inteliģentā veidā un kad mēs varam arī regulēt pašu patēriņu. Ja mums ir caurskatāms tirgus, tas ir sasniegams. Tāpēc ener, runājot par enerģijas savienību, savā runā es norādīju, ka pilnīgi noteikti ir jāpabeidz uh, enerģijas iekšējais tirgus. Un ceru, ka mandāta beigās mums būs šāds tirgus izveidots ar caurskatāmām un horizontālām ceņām, cenām, jo, ja mums būs vienots tirgus, tad būs labāka konkurētspēja Eiropā un būs iespējama cenu samazināšana. Ja mēs turpināsim paturēt šīs enerģijas saliņas, tad mēs to nevarēsim panākt. Tāpēc mēs ar lieliem maziem uzņēmumiem varēsim papildināt tirgus. Paldies, nākošais runātājs Klots Turmes. Spānijas uh, vidas uh, ministrs, es gribu uh, uzsvērt, uh, vidas ministrs, jūs bijāt par uh, hidraulisko laušanu un uh, gas naturāli. Uh, jūs iestājaties, lai eh, saglabātu eh, vecās ogļrators? Vai nu jūs eh, nebijāt klāt, vai arī bijāt vienkārši pārāk vājš, lai novērstu šādu politiku? Un vēlreiz par interešu konfliktu. Imigl Indreksijas nav viskāds vainis, bet gan jūsu darījuma partners jau 25 gadus. Tas ir ģimenes loceklis. Un pēdējais 13 gadus uh, ir um, ievadīts un izskatīts um, tiesas process par nodokļu nemaksāšanu firmai, ar kuru jums ir bijusi saistība. Kā jūs izvairīsieties no šī demakla zobena, kas karājas? Senor, senor Turmer, no... Turmes kungs, nezinu, no kurienes jums ir šī informācija. Jūs Man, eh, esmu eh, veicis vērtēšanu daudzās Spānijas firmās, esmu advokāts pēc izglītības. Bet eh, valdībās dažkārt lēmumos var uzvarēt, dažkārt zaudēt. Es varēju uzvarēt ar baklaudingu, bet es zaudēju citos lēmumos, citas. Tā tas ir visās kaujās. Un esmu iesniedzis visus vidus projektus savā laikā Spānijā un pieņēmis vides likumdošanu, kas ir maksimāli stingra Spānijā ar zin, vienmēr zinātniskiem, tehniskiem kritērijiem un nekad ne ar politiskiem. Un šobrīd jūs atsaucaties uz Tarzāniem, šīs parlaments. Ir būs suverēns lai lemtu par attiecīgiem jautājumiem. Kad ir kāds eh, Eiropas Savienības eh, regulējums, tad neviena dalībvalsts nenostājas pret to Spānija izpilda Eiropas normatīvu. Un mans uzdevums ir sekot tam, lai tas tiktu ievērots. Ja šie normatīvi tiek uh, padarīti stingrāki, ja tiek aizliegts imports no šiem tartāniem. Tāds. Entre un produkto u otru. Eh, Tad mēs to ievērosim pagaidām, netiek nošķirt viena un otra produkti. Paldies, nākošais runātājs Devits Koberns. <coughs> Eh, eh, Komisāra kandidāta kungs, Jūs eh, kļūstat aizvien slavenāks par to, ka jūs neticat eh, sieviešu uh, Uh, intelektuālām spēlēm, spējām jūs droši vien esat priecīgs, ka jūsu darbs būs vīrietim. Uh, kāpēc vajadzētu uh, apliecināt, ka mēs samazināsim emisijas par 40%, ja Eiropas Savienība ir atbildīga tikai par 12% emisiju un apvienotā karalīste par 2%? Mēs iztērēsim milzu naudas summas, lai mazinātu klimata ietekmi. Uh, un uh, kaitēs jums vai jau tā sadrumstalotajai ekonomikai. Vienalga, ko mēs darīsim, globālās emisijas tik un tā pieaugs globālā mērogā, jo Ķīnas un Indijas pilsoņi arī grib Ferrari un uh, leduskapjus un tā tālāk. Vai jūs varbūt gribētu uz to atbildēt vai apspriest vispirms savu ģimeni? Runātājs tiek pārtraukts. We have a saying in the UK. Mums ir teiciens apvienotajā karalistē. Laiks ir beidzies, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Komisāra kandidāta kungs, lūdzu jums vārds. Jūs varat atbildēt. Nu labi, pirmkārt, jūs uh, neticat, ka klimata pārmaiņas ir jāapkaro, jums šķiet, ka tas ir nevajadzīgi. Es tiešām ticu, ka klimata pārmaiņas ir milzīga. Uh, problēma. Temperatūra pieaug, un mums eh, šis pieaugums ir jāierobežo līdz 2 grādiem Celsija. Un tad ir jautājums, ko darīt kaut ko, ja mēs tikai 11% esam atbildīgi? 40% emisiju samazinājums nav nekādi saistīts ar emisiju apjomu, kāds mums ir. Tas ir tikai ir saistīts ar tiem pūliņiem, kas mums būtu jāpieliek, lai pieturētos pie šiem diviem grādiem. Citi to nedara, bet vienmēr ir jābūt kādam pirmajam, kas to dara, kādam līderim, un klimata pārmaiņa apkarošanā ir vajadzīgs līderis. Un šis līderis ir Eiropas Savienība. Uh, Un mēs esam bijuši līderi jau kopš Kopenhāgenes visos samitos. Un mums ir jābūt līderiem arī līdz pat Parīzei un jāpārliecina citi mums sakot. Ir ļoti viegli teikt, neviens neko nedara, mēs arī nedarīsim. Nē, temperatūra pieaugs, katastrofas notika. Mums ir vajadzīga eh, līderība. Mums ir jāpārliecina Ķīna un ASV uzņemties ambiciozus mērķus, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām, un tad iekšēji mums ir jāizstrādā instrumenti. Jo, ja mēs izstrādāsim, attīstīsim zaļo ekonomiku, mēs varēsim kļūt konkurētspējīgi un radīt darba vietas. 4 miljoni darba vietu ir zaļajā ekonomikā. Un uh, uh, krīzes laikā šīs darba vietas nav pazudušas ir 2030. Uh, gada paketi, mēs varam radīt vēl papildus miljonu darba vietu. Mūsu līderība klimata pārmaiņu apkarošanā rada darba vietas. Un jūsu valsts ir viena no konkurētspējīgākajām šajā jomā. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Un es ticu, ka mēs varam būt līderi un vienlaikus konkurētspējīgi ekonomikas ziņā. Paldies, komisārkungs! Tagad Markus Pīpers. Danke, Herr Paldies, Kaņetis kungs, ka jūs tik caurskatāmi un apjomīgi esat runājis par finanšu saistībām. Es domāju, ka jūsu skaidrojumu un arī jūsu atvainošanās līdzsēsības jautājumā arī ir pārliecinājuši viskritiskākos kolēģis. Es gribu uzdot jautājumu par energoefektivitāti. Daudzas uh, dalību valstis saskaras ar problēmu uh, sakarā ar taupīšanas plāniem. Tā daļēji tādēļ, ka tie ir pārāk detalizēti un arī pārāk daudz birokrātijas ar to ir saistīts. Kaņetskungs, kā ar lielāku elastīgumu un stimuliem jūs varat parūpēties par to, lai katra valsts varētu savu specifisko, m, mm, spēcīgāko punktu attīstīt attiecībā uz uh, CO2 ietaupīšanu, energoefektivitāti un citiem, tā lai katra valsts varētu dot ieguldījumu energoefektivitātes kāpināšanā. Paldies! Eh, we, we, in order to cope with the, with... Lai uh, mūsu mērķus sasniegtu, mums ir eh, jāsadala pūliņi pa dalību valstīm, bet mums tas ir jādara tādā gudrā veidā, jāskatās, kāda ir mūsu kapacitāte un attiecīgās dalību valsts situācija. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, eh, sadalot šo slogu. Tas mums ir jādara ETS, eh, tur ir kritēriju sistēma, kas tiek piemērot uzņēmumiem, un uh, Mums ir jāņem vērā arī atšķirīgā dalībvalstu situācija, runājot par mērķu sasniegšanu. Atjaunojumu energoresursu jomā mums nebūs pilnīgi saistoši mērķi, bet mums ir jābūt saistībām no dalībvalstīm un tām jābūt. Tur mums jābūt elastīgiem, ņemot vērā uh, dalībvalstu fiziskās iespējas un kapacitātes, jo ir valstis, kurām ir grūtāk attīstīties un uh, globālā līmenī, kaut arī mums nav saistoši uh, mērķi katrā valstī, tad uh, globāli mēs tomēr varam uh, strādāt. Un energoefektivitātes jomā mums jāstrādā pat arī pilsoņu līmenī. Mēs varam ietaupīt uh, uh daudz uh, ēku sektorā, un dalībvalsts var palīdzēt attīstīt šīs tehnoloģijas. Tātad energoefektivitātes direktīvā ir ļoti būtiski instrumenti ēku rādītāju direktīvā, piemēram, un ir jāievieš arī viedie skaitītāji visās sistēmās. Visās valstīs, kurās ir augsts elektrības un gāzes patēriņš, mums būs vairāk kā uh, 200, 12 miljārdi um, šo sistēmu, un tas palīdzēs. Paldies, Kabezon Rojas kundz, lūdzu. Jā, senjor prezidente. Senjor... Paldies, priekšsēdētāji. Kaņete kungs. Šodien esam dzirdējuši ļoti daudz barbarisko lieku. T, jūsu sakarā. Tāpat arī atgādinu, ka jūs e, piemirsāt, piebilst par savu deklarāciju. Kaņetes kungs, vai, vai jūs sankcionēsiet Spāniju, ja tā e, neizpildīs e, noteiktos 20% mērķus? Un nevis kādu regulatīvu pasākumu dēļ, bet tāpēc, ka nav pieņemti attiecīgi līguma uz vietas. Vai jūs pieņemsiet eh, noteikumus par eh, paš, patēriņu eh, un tā izmantošanu Spānijā? Par sākot ar pirmo jautājumu. Es nekad nevienu datu neesmu slēpis, tā skaitā attiecībā uz darbu uh, parlamentā. Otrkārt, par barbarismiem Spānijas valdībā, kā jūs teicāt, un tarifa deficītiem, jūs prāt smieklīgiem. Situācija ir tāda, ka Spānijas budžets to nespēja apmaksāt. To maksā patērētāji ar nodokļiem vai cenu pār elektrību. elektrību. Jūs pieminējāt šo 20% slieksni, bet valsts resursi to nevar, uh, nespēj izturēt. Nekļūdieties, ja es būšu komisārs, es sekošu tam, lai tiktu pievēr, pie, ievērot Eiropas Savienības eh, normatīvu un standārte. Bet eh, esiet mierīga, Eh, ka Spānija jau 13. gadā ir sasniegusi 17% mērķi, un līdz 20. gadam ir jāsasniedz 20, tā ka Spānija nemaz nav pakaļgalā nekur. Bet, ja 20. gadā mērķi netiks sasniegt, tad būs jāpieņem attiecīgi lēmumi, jāanalizē iemesli, un arī jāsniedz palīdzība, lai uh, varētu šos mērķus sasniegt, jo komisijas uzdevums pirmkārt nav sankcionēt, bet palīdzēt šos mērķus sasniegt. Un tad, ja beidzot izrādās, ka tomēr nekas netiek darīts mērķu sasniegšanai, tad, jā, nav šaubu, ka valsts tiks sankcionēta. Un es nedomāju pārstāvēt Spānijas intereses, bet 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju intereses. Tāds ir mans uzdevums, ja jūs man parādīsiet uzticību. Colleague Ian Duncan as the next speaker. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji Kaņietes kungs. Jūs uh, zināsiet, ka Skotija ir svarīgs uh, uh, enerģijas ražotājs, un es ceru, ka jūs ieradīsieties Skotijā, lai to apskatītu. Uh, man prieks, ka jūs atbalstījāt Ziemeļjūras tīklu. Varbūt jūs varētu šeit runāt arī par laika grafiku un budžetu. Man nevisai patika jūsu komentāri par hidraulisko raušanu. Eiropas Savienībai nav šeit kompetence. Ko, vai jūs varat pateikt, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka dalībvalsts joprojām var lemt par metodēm, kādas izmanto uh, Uh, energi, enerģijas iegūšanā, un mēs zinām, ka uh, šīs gāzes uh, iegūšana var būt kā tilts pārējā uz jaunu energo struktūru. Question. Paldies par jūsu jautājumu. Ziemeļjūras vēja, tātad jūras tīkls, šī iniciatīva ir ļoti svarīgs projekts. Uh, jo tur var veidot um, starpsavienojums, un tas ir ļoti būtiski, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai raudzītos, kā mēs šādu projektu varētu atbalstīt. Es zinu, ka resursi nav pietiekami, es cīnīšos finanšu plānu ietvaros panākt uh, papildus resursus, bet tā ir viena no prioritātēm, un arī Baltijas starpsavienojuma projekts ir ļoti svarīgs tāpēc ka starp savienojumi un reģionāla pieeja ir ļoti būtiska. Šobrīd uh, nav integrēta energoresursu tirgus, bet mēs varam sākt to veidot, uh, integrējot reģionālos tirgus, tos attīstot, un tad tos savienojot mēs nonāksim pie integrēta energoresursu tirgus, uh, ko vēlamies izveidot ir, eh, um, piemēram, daudzpusējais enerģijas fórums, kas ļoti labi darbojas ar Franciju un Vāciju, tas ir labs piemērs, ir šis jūras tīkls un ir Baltijas starp savienojumi, bet mums ir jātīsta tālāk reģionālā pieeja globālā mērogā, cenšoties savienot ne tikai uh, vienu enerģijas veidu, bet eh, elektrību un gāzi vienlaikus, un tad varēsim atrisināt vissaprātīgākajā veidā enerģijas problēmas. Runājot par slānekļa gāzi, varu atkārtot tikai to, ko teicu iepriekš. Es izpētīšu, kā šī sistēma strādā, un, ja nepieciešams, tad uh, piedāvāšu likumdošanu, bet vispirms jāiepazīstas ar to, kas ir noticis Eiropā un kāda ir mūsu pirmā pieredze. Uh, Paldies. Eh, José Ignacio Faria tagad. Senhor Canhete, na sua resposta por escrito ao Parlamento Europeu. Canhetes kungs, es eh, gribētu lūgt jūs eh, atbildēt uz jautājumu par transporta sektoru. Jūs runājat par to, ka transporta sektoram būtu jādod ieguldījums, lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, runājot par gaisa satiksmi un aviāciju Monitoringa plāns uh, ir uh, pirmais solis, lai uh, analizētu, piemēram, kuģu satiksmes izraisīto piesārņojumu. Tam visiem šiem mans pieminētajiem sektoriem ir liela ietekme uz klimata pārmaiņām un arī uz iedzīvotāju veselību. Attiecībā uz aviāciju ES ir saskārusies ar plašu pretestību beidzot reformas. Vai jūs varētu pateikt, kādas uh, um, reformas jūs taisāties uh, ievadīt uh, kuģu satiksmes jomā un kādi būs centieni, lai uh, rīcība notiktu globālā jautājumā? Un nākošais jautājums par aviācijas sektoru. Runātais tiek pārtraukts. Eh, es una, una pregunta muy... Paldies, ļoti svarīgs jautājums, jo visām jomām ir jāpiedalās cīņā pret klimatu pārmaiņām. Atsevišķi nozares sniedz um, uh, diferencētus eh, devumus transporta ziņā un gaisa satiksmes ziņā. Tas ir pakļauts CTS e sistēmai iekšējo lidojumu ziņā, bet eh, ārpus Eiropas Savienības galamērķiem ar, un avio sabiedrībām ir bijušas eh, grūtības, un mums ir jārīkojas saskaņā ar eh, civilās aviācijas starptautiskās organizācijas, um, organizāciju, kura var veidot globālu mērus un pasākumus. Ja pēc 2016. gada tas būs izdarāms, tad mums nebūs jāregu, eh, jāregulē šis jautājums. Gadījumā, ja rezultātu nebūs ar šiem globālajiem tirgus pasākumiem un civilās aviācijas starptautiskā organizācija nevarēs tos īstenot, tad mums vajadzēs atgriezties pie priekšējās direktīvas un mums būs jāpieņem lēmums par to, vai mēs pilnībā, kā tas bija cerēts, vai mums būs jāizdara tajā grozījumi. Katrā gadījumā mums ir jāgaida 16. gads, lai redzētu, kas notiek ar gaisa satiksmes regulēšanu jūras transportu ziņā. Startautiskā jūrniecības organizācija IMO risinās šo pašu jautājumu. Ir tiesa, ka mēs esam izstrādājuši monitoringa un pārbaudas sistēmu, lai skatītu uh, tas, kā notiek piesārņošana no kuģiem, lai veiktu preventīvu darbību, un arī jāveic darbs, lai redzētu, kādas ir šīs emisijas, un tas nodrošinātu to, ka op operatori e, paši risina šo jautājumu, bet ja IMO lēmumu nepieņem, tad mums tas būs jādara Eiropas līmenī. Taču Eh, abos šos transporta gadījumos mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek starptautiskā līmenī, jo tā ir pasaules problēma, kur ir vajadzīga pasaules problēma. Paldies, nākošais runātājs ir papietikainenā. Thank you. Paldies. Labojiet, ja es eh, teikšu kaut ko nepareizu, bet eh, es sapratu, ka jūs esat gatavs tiešām cīnīties pret klimata pārmaiņām, jo to uzskatāt par milzīgu apdraudējumu cilvēcei, ka jūs strādāsiet, lai izveidot tirgu stabilitātes rezervu ETS un eh, strādāsiet pie ETS eh, sistēmas labas darbības un uh, cenām, kas efektīvi apkarot klimatu pārmaiņas, un ka es esat atbalstītājs visai Eiropas viediem tīkliem un ambiciozai klimatu pārmaiņu vienošanās, un strādāsiet arī pie atjaunīgiem enerģiem. Es gribētu uzklausīt vēl jūsu komentārus par šiem jautājumiem, jo es zinu, ka mēs tagad jau lietojam pusotru planētu, un uh, 2050. gadā lietosim četras planētas. Laiks ir beidzies, saka priekšsādātājs. Madam. Es atvainojos, kundze. Okay. I would like to ask you for the Gribētu dot tagad vārdu kandidātu kungam atbildēji. Priekšsādātāji, es nesapratu eh, šo jautājumu, kur jūs nosaucāt eh, skaitļus. Es nedzirdēju šos skaitļus, ko jūs nosaucāt. Is... Jautājums ir, kā jūs uh, palīdzētu uh, attīstīt vidē draudzīgu izaugsmu Eiropā? Muchas gracias, señora diputada. Nosotros Deputāts Kundze, paldies. Atbildēšu angliski. Mums ir iespējas uh, vidē draudzīgai izaugsmai ļoti daudzās jomās. Pirmkārt, Mums ir iespēja ar atjaunojumiem energoresursiem. Mēs varam attīstīt šo jomu Eiropas Savienībā un varam arī radīt nozari ar jauniem atjaunīgiem resursiem, jo tagad jau ir eh, tādas eh, nobriedušas tehnoloģijas kā fotovoltaiks un uh, vēja enerģija, bet citas vēl nav tik nobrauzošas tehnoloģijas, kā piemēram CCS, oglekļu uztveršana un noglabāšana, kas arī ir uh, nozara, kas ir jātīsta, lai radītu uh, darba vietas un dot ieguldījumu zemu izmešu ekonomikā. No otras puses mums ir vēl viena milzīga iespēja - energoefektivitātes uzlabošana. Mums ir uh, jāstrādā ar uh, celtniecības nozari, lai rādītājs uzlabotu. Mēs uh, atjaunojam 1% ēku gadā, bet tam vajadzētu pieaugt līdz 2%, un tas radīs daudz darba vietas. Ja uh, domājat par ēku energoefektivitātes uzlabošanu, tas rada ļoti daudz zaļās darba vietas un arī enerģijas patēriņam ir jābūt daudz vidē draudzīgākam, un arī ekodizains ir ļoti labs instruments, un ekomarķēšana ir labs instruments. Mēs varam radīt zaļo izaugsmi daudzās jomās. Mums var būt labākas spēkstacijas, tātad zaļās izmaksas sektorā ir milzīgs potenciāls. Mēs varam radīt vēl miljonu darba vietu, lai pāriet uz zemes izmešu ekonomiku. Simona Bonafē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Kaņetes kungs. Uzklausīšanas laikā Eiropas parlamentā Junkara kungs teica, ka 300 miljārdu investīcijas ir paredzētas. Mēs ļoti uzmanīgi raugāmies uz situācijas attīstību un vēlamies, lai investīcijas tiktu veikts ātri. Mēs vēlamies, lai Eiropa atkāptos no taupības politikas un vairāk investētu. Investētu arī tajā sektorā, kurā jūsu atbildība būs. Es gribētu zināt, kā jūs eh, redzat šo 300 um, eh, miljonu um, investīcijas, vai tās būs zaļās darba vietas, kādas prioritātes jūs izvirzīsiet to īstenīšanai, lai energoefektivitāte, atjaunīgās enerģijas tiktu to izmantošana veicināta. Un vēl gribu uzdot jautājumu, vai tiks attīstītas tehnoloģijas tīklā? Paldies! Pirmkārt, mums šajā jaunajā komisijā ir lieliski iespēja izmantot investīcijas un saistīt investīcijas enerģijas enerģijas un klimata pārmaiņu ziņā ar struktūra fondiem, jo 20% no investīcijām ir jāsaist ar eh, cīņu pret klimata pārmaiņām attiecīgi komisija garantēs pirmkārt to, ka dalībvalsts izmanto iespējas, ko nodrošina struktūra fondi, lai varētu mobilizēt resursus cīņā pret klimatu pārmaiņām. Saskaņā ar sākotnējo informāciju par paketi 14. un 20. gadam, pirmajos uzsākšanas gados, 14. gadā tātad fondu izmantošana klimata pārmaiņām sasniedz 12%. Tāpat arī partnerattiecību nolīgumos un eh, kopējā lauksaimniecības politikā, zaļināšanas ziņā mēs sekosim šiem jautājumiem. Ar investīciju banku tiek domāts par jaunu projektu sistēmu, projektu obligāciju sistēmu, kas dotu iespēju mobilizēt papildu privātos resursus. Tas bija otrkārt. Un treškārt, 300 miljārdu paketē sadaļa energoefektivitāte un atjaunīgās enerģijas, tam ir jābūt ar būtisku atbalstu. Mēs strādāsim vice par e- enerģijas eh, at, savienību atbild, atbildīgā komisāra uzraudzībā un ar Junker paketi, ar struktūru fondiem, ar Eiropas investīciju banku mēs varēsim panākt šo kvalitatīvo lēcienu. Paldies! Thank you very much! Eh, paldies, un tagad uh, Flāvio. Uh, nē, es atvainojos, Rub, uh, Pauls Rubikungs sākumā lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Es gribu uh, sirsnīgi sveikt uh, komisāru kungu šeit Eiropas parlamentā. Esmu lepns, ka uh, kāds uh, mūsu priekšā stājies, kas praktiski ir strādājis, kas ir. Uh, lietpratējs šajā jomā un ir ļoti labi, ka mm, speciālisti strādās Eiropas komisijā. Mans jautājums ir par ražošanas un patērētāju puses. Kādu pasākumu tiks ievadīti, lai patērētāju drošību varētu veicināt? It īpaši privātpersonu drošību, lai enerģija atkal būtu pieejama. Energo nabadzība ir, tā ir nopietna problēma. Un decentralizācija, kā jūs izturties pret to? Vai jūs varētu iedomāties, ka viedo tehnoloģiju laikmetā jūs varētu izvirzīt kādas jaunas iniciatīvas? Paldies! Uh, thank you for your question. Paldies par jūsu jautājumu. Pirmkārt, es domāju, ka mums ir jātīsta viedie tīkli un viedie skaitītāji. Tas ir ļoti svarīgi, lai lēmumus varētu pieņemt patērētājs palstoties uz datiem. Un viņš tad var zināt, cik viņš grib patērēt, un viņš arī var to redzēt, cik viņš patērē. Un, protams, datu aizsardzība ir jānodrošina. Un ja uh, uh, patērētājs izlems uh, radīt pats savu enerģiju, tas mums ir jāregulē. Es centīšos uh, uzņemties kādu likumdošanas iniciatīvu par to, kā darboties eh, Eiropas līmenī, jo katrai dalībvalstī šobrīd ir atšķirīga pieeja. Tā ir viena no jomām, kur Eiropas lēmumiem varētu būt pievienotā vērtība, jo mums ir jāreglamentē tas, kā kāds var radīt savu enerģiju, bet arī būt pievienots tīklam. Un tur ir jārunā arī par maksājumiem, kā tas viss ir integrēts, mums ir par to jādomā. Un, protams, ir arī cilvēki, kuri nevar atļauties energoresursus. Esam redzējuši pilsoņu grupas iniciatīvas šeit, un uh, tur ir doma par to, kā def definēt šos cilvēkus, un uh, un ir mazīgs atšķirības dalībvalstu starpā šeit un ir grūti izvēlēties tādu Eiropas pieeju. Bet ir tiešām daudz tādu cilvēku, kas nevar atļauties uh, energoresursu. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai viņiem palīdzētu, vienalga vai subsidējot labāku izolāciju ēkām vai ar pabalstu sistēmu, bet paldies par jūsu jautājumu, jo tā ir viena no lietām, ko ir vērts pētīt un varbūt piedāvāt Eiropas likumdošanu. Paldies! Paldies, Kaņietas kungs! Tagad uh, Flavio Canonato. Sidente, ecco la domanda. Paldies, uh, paldies priekšsētē kungs par uh, iespējas dot jautājumu, uzdošu jautājumu, kas ir nedaudz savādāks nekā tas, ko mēs esam bieži dzirdējuši. Mums nav integrētā elektroenerģijas tirgus e, Eiropā. Eiropas tirgu harmonizācijai jānovad pie tā, lai būtu radīts elastīgs, rēģēt spējīgs tirgus, kas dotu labākus pakalpojumus patērētājiem un e, ražotājiem ar zemākām cenām. Tas nav vēl noticis. Runājot par uh, hidroelektroenerģiju un 16% no kopējā patēriņa un uh, kopējā elektroenerģijas ražošanas apjoma tiek saražots hidroelektrostācijās. Tas ir uh, ražošanas veids, kas jau ir gadsimtiem izmantots uh, Eiropā. Tagad uh, ir ļoti lielas atšķirības starp uh, dalību valstīm un nav nekādas garantijas, ka, piemēram, Francijas, Spānijas, Itālijas uh, centieni liberalizēt tirgus uh, Uh, tiks atbalstīti. Ko darīs komisija šajā jautājumā? Muchas gracias. Paldies par uzdoto jautājumu viens no iemesliem, kāpēc tika izveidot trešā enerģijas patek, eh, pakete, bija neatkarīgāki regulatori dalībvalstīs un labāka sadarbības starp regulatoriem. Mēs virzījāmies ceļu uz Eiropas regulējumu caur Eiropas regulātoru asociācijām un arī tīklu operatoriem. Tāpēc mēs no līguma ceļā meklējam harmonizāciju. Mēs domājam to panākt. Taču ir tiesa, ka tirgus nav integrēts un ir arī atsevišķas kompetences, kas ietekmē e, jautājumus, e, kas ir pakļauti vietējiem vai starptautiskiem nolīgumiem. Katrā gadījumā ir jā, jārespektē subsidiaritāte un jādomā par efektīvu likumdošanu. Es atbalstu jūsu bažas, bet ir jāanalizē rūpīgi, vai kāds, kāda Eiropas likumdošanas akts nāk ar jaunu pievienoto vērtību vai papildina birokrātiju. Un ir jāveido laba likumdošana Eiropā, un mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi. Eiropas līmenī ir jālem tas, ko nevar izlemt valsts līmenī, ne vairāk, ne mazāk, lai viss būtu ar Eiropas pievienoto vērtību. Ir jāapzinās, ka integrētā tirgu mums būs harmonizēta cenu noteikšanas sistēma, enerģijas eh, brīva aprite un vairāk konkurences, bet ļoti uzmanīgi ir jāizturas ar uh, Eiropas likumdošanu, jo ir jārespektē proporcionalitātes un subsidiaritātes principi, lai Eiropas pilsoņi uzticētos Eiropas Savienībai. Designate. Paldies, uh, komisāra amata kandidāta kungs, un nākamā Pilāra Jūzo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāta kungs. Kā jau norādīja juridisko lietu komiteja, jums nav interešu konflikta un šī komiteja ir kompetenta to atzīt. E, Kreisie ir ļoti interesēti jūsu ģimenes dzīvē, e, taču Šobrīd mēs neesam uh, lai, šeit, lai lemtu par jūsu ģimenes attiecībām, bet par jūsu piemērotību amatam. Un runājot par šobrīd par gāzes piegādi Eiropai, kā jūs, es, kāds ir jūsu redzējums uz šo jautājumu saistību ar Eiropas ārpolitiku tuvāko gadu laikā un kādus jaunus piegādes ceļus esat iecerējis? Paldies! Atbilde. Paldies par jautājumu. Es vēlētos, lai South Stream koridors varētu sākt darboties, lai varētu panākt pilnīgu garantiju, ka tiks ievērota Eiropas likumdošana. Tas būtu ļoti vēlams. Taču mums ir jāveido stimuli, lai privātais sektors veidot šo otru koridoru. Paralēli mums ir jāveido eh, starp savienojumu ar Baltijas valstīm, tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī Baltijas energosistēmas eh, sinhronizēšana ar Eiropas sistēmu. Tas maksā dārgi, bet tas ir nepieciešams, lai varētu garantēt energo neatkarību. Mums ir jāveido autonoma enerģijas avoti, atjaunīgi enerģijas avoti, maksimāli līdz tīkli to pieļauj lai mums nāktos iepirkt mazāk. Mēs esam atkarīgi no gāzes piegādātājiem. Un mums vajadzētu vairāk domāt par sašķidrinātas gāzes piegādi un veidot hubus, ja pārkaušanas punktus Eiropas uh, ostās. Mēs ne, nedrīkstam būt atkarīgi no vienīgiem piegādātājiem un vienīgiem produktiem. Mums ir jāredz, kā mēs risināsim lietas rudenī. Mums ir eh, jāparedz iepirkšanas kapacitātes. Un es, kā komisārs, ja Eiropas uzņēmumi izveidos kopīgo iepirkumu platformas un saskaņā ar noteikumiem un PTO noteikumiem, tad es šos lēmumus atbalstīšu. Domāju, ka Eiropa var daudz uzlabot savas pozīcijas starptautiskajā tirgu. Paldies! Uh, Madam, jūs. Paldies, komisāra uh, kandidāta kungs. Tagad iet Gutland, lūdzu. Harrikan Jete. Eh, jag vill börja med din portfölj och eh, i din uppdragsbeskrivning. Kaņetes kungs, eh, runājot par jums uzticētajiem uzdevumiem, tiek runāts par klimatu un enerģētiku ar šīm tēmām strādāsiet. Jūs uzstājāties un runājat par emisijām. Bet kā ir ar en atjaunīgiem energonesējiem, eh, energoavotiem? Jūs daudz runājat par drošību. Vai jūs nospraudīsiet arī ambiciozus eh, mērķus un aicināsiet tos īstenot dalībvalstīs? Un vēl viens jautājums. Vai jūs. Uh, aizstāvēsiet eh, aktīvu eh, darbību, lai eh, nosprostos mērķus tālāk virzītu, jo es diezgan pasīvi uzstājāties par šo jautājumu. Nākošais jautājums par dzimumu līdztiesību. Daudzas sievietes runātāji tiek pārtraukti. Lūdzu, atbildēja vārds. Vamos a ver, em, em, empezaré por la política marítima. Sākšu ar jūras politiku jūras politikas problēma ir tā, ka mums ir jāzina, kādi ir izmeši pirms mēs nosakām normatīvu par kontrolas griestiem, ir jāzina, kādi šie izmeši ir. Tāpēc Eiropā ir sākta veidot inteliģenta monitoringa ziņošanas sistēma, lai varētu šos, eh, šo izmešu līmeni pārbaudīt. Un tad, kad mūsu rīcībā tāda ir, mēs varam pieņemt lēmumu. Taču tā kā jūras transports ir vispasaules transports, tad ir būtiski veidot normatīvus, kas attiecas uz pilnīgu visu floti pasaulē. Un tāpēc Startautiskā jūras organizācija IMO šobrīd nākamajā sanāksmē skatīs jautājumu par to, vai pieņems lēmumu šajā ziņā. Ja tas netiks pieņemts, tad mēs tādu pieņemsim Eiropas līmenī. Jo mēs vēlamies, lai mūsu kuģi būtu energoefektīvi un izpildītu normatīvus. Otrakārt, par drošības normatīviem. Es uzskatu, ka piegāžu drošība ir jārisina no visiem aspektiem, lai visām valstīm tiktu piegādes garantētas. Šobrīd mēs saskaramies eh, ar grūtībām Krievijas-Ukrainas konflikta dēļ, bet arī nestabilitāte vidusjūras dienvidos var radīt citas problēmas, un tāpēc ir jānodrošina tas, lai piegādes būtu um, ehm, eh, pavēršamas uh, eh, pretējā virzienā, un mums ir nepieciešama starp reģionu sadarbība. Tas prasīs daudz laika, taču, manuprāt, piegāžu drošība ir prioritāra konkurēt spējīgā Eiropas Savienībā. Paldies, tagad Virkunenes kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kaņietis kungs. Mēs zinām, ka šobrīd uh, diskusijas un lēmumu pieņemšana par klimatu pārmaiņām un enerģētiku ir bijusi nodalīta. Klimata un enerģētikas politika Eiropas Savienībā nav bijusi pietiekami savietota un kopīga. Tomēr šīs lietas nevar nošķirt lai eh, veicinātu Eiropas konkurētspēju, mums ir jānodrošina, lai uzņēmumiem būtu pieeja pie, eh, tādai enerģijai, ko viņi var atļauties, bet kas ir arī vidē draudzīga. Eh, Junker komisijā mm, klimata politika un enerģētika tiek apvienot, un tas varētu risināt šo problēmu. Jaunā komisija sāks darbu novembrī, Kaņetes kungs, jūs jau uzsvērāt to, cik svarīga ir zaļā izaugsma un darba vietas. Un es gribētu pajautāt, kāds ir jūsu viedoklis, kādi būs nākamie soļi, kurus jūs spērsiet. Runātāji tiek pārtraukti. Jā, lūdzu, atbildēja laiks, ja jūs kaut ko sapratāt. Nē, nē, nē, es sapratu. Uh, par nākamajiem soļiem jārunā attiecībā uz zaļo izaugsmu. Svarīgākais, kas mums ir jādara, mums Eiropas Savienībā ir jānodrošina uh, drošība par tiem noteikumiem, kas tiks piemērot, lai investori varētu attīstīt uh, Uh, rūpniecību un uh, investēt zināmos projektos, viņiem ir jāzina, kāda būs noteikuma. Un tas nozīmē, ka tik līdz oktobrē padomē 2030. gada paketi tiks pieņemta, mums ir jāsāk sadarbojoties ar parlamentu, un es iesaistīšos dialogā ar jums, mums jāsāk veidot noteikumi par to, kā attīstīt ETS, kā uh, attīstīt dažādas direktīvas un kādas izmaiņas ieviest energoefektivitātes direktīvā, kā noteikt atjaunojamo resursu saistības un jaunu uh, pārvaldības sistēmu izveidot, lai visi zinātu, kādi nākotnē būs noteikumi. Un ja mēs uh, spēsim nodrošināt to, ka klimata pārmaiņu politikas tiks eh, integrētas citās politikās, tad eh, mēs izmantosim pēc iespējas lielāku apjomu Junkeru paketē, un tad mēs būsim uz pareizā ceļa attīstot zaļo izaugsmu Eiropā. Cilvēki zina, ka būs eh, dažādas investīcija iespējas daudzās jomās, vai no energoefektivitāte vai atjaunojumās enerģijas, un būs arī daudz darba, attiecībā uz starpsavienojumiem, un tad radīsies arī šī aktivitāte un būs iespējama zaļā izaugsme. Šī ir milzīga iespēja. Ja mēs uh, kļūsim par līderiem zaļās izaugsmas tehnoloģiju attīstībā pasaulē, tad mēs būsim ieguvēji, jo pārējie mums sekos un būsim līderi ne tikai Parīzē, prasot augstas saistības, mums jābūt līderiem arī attīstot tehnoloģijas. Paldies, komisāra amata kandidāta kungs. Es atvainojos, kolēģi, bet man jums ir jāpārtrauc. Jūs ir jāpārtrauc, jo jūs runājat par ilgu. Grifins kundz tagad lūdzu. Paldies, komisāra kandidāti, lai gan jūs nesen pārdevāt savas daļas naftas kompanijā. To jūs tās vadījāt. Un veidojāt saiknes ar naftas rūpniecību. Šajā sakarā, un to ņemot vērā, kā jūs varat būt objektīvs par savu lomu naftas rūpniecībā. Otrakārt, daudzās Eiropas daļās pieaugoši enerģijas rēķini izdara lielu spiedienu uz jau tā trūcīgo sabiedrību. Nevienam pilsonim nedrīkst uh, likt par pienākumu izvēlēties starp apkuri un uh, uzturu. Kādi būs konkrētie priekštīkumi, lai risinātu energo nabadzības jautājumu? Un visbeidzot, jūsu komentārs par to, ka ir grūti diskutēt starp sievieti un vīrieti, norādot uz intelektu. Paldies, runātāji tiek pārtraukti. Um, I have no problems of debating with women. Man nav grūtību diskutēt ar sievietēm. Nu, jūs redzat šodien pēcpusdienā, tas, bet bija mans neveiksmīgs komentārs, es par to atvainojos šodien pēcpusdienā un agrāk, un jūs redzat, ka ir iespējams diskutēt. Tālāk par jūsu būtību, jautājumu pēc būtības. Es pārdevu savas milzīgās akcijas. Es ieguvu vispirms savas eh, šīs lielās akcijas, bet pēc tam es pārdevu. Tanī pašā laikā es ietilpu Green Growth zaļās izaugsmes grupā. Es atbalstīju ambiciozus klimatpārmaiņu mērķus un atbalstīju tīro enerģiju. Es to darīju pagātnē, to darīšu nākotnē. Nav interešu konflikta. Uh, Un tāpat ir arī komisāra rīcības kodeks, kam es esmu apņēmies pieturēties. Tālāk par mazaizsargātajiem patērētājiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ir pielikt pūliņi, lai panāktu kopīgu definīciju un kādu pieeju veidot. Diskusija šobrīd notiek par to, vai tā ir jāveic caur enerģijas politiku vai dažādām sociālajām politikām. Enerģijas politikā vislabākā pieeja ir veidot eh, inteliģentos skatītājus, kas eh, palīdz nodrošināt optimālu apkuri un mazināt apkurs rēķinus. Kā arī veidot energoefektīvākas ēkas. Tomēr vienmēr būs iedzīvotāja daļa, kas dzīvos grūtākos apstākļos, kam būs jānodrošina atbalsts. Taču jautājums ir ļoti svarīgs. Paldies, Francoāza Grostēte. Merci beaucoup. Paldies. Esmu sieviete un gribu teikt, ka Junkara kungam bija taisnība uzticot jums šo uzdevumu kopumu, jūs pilnībā pārvaldat visus šos uh, uzdevumus iekļautus. Uh, Un es ļoti um, augsti vērtēju jūs skaidrās atbildes, eh, kas norāda uz to, ka jūs arī ļoti labi strādāsiet ar parlamentu. Un teikšu, ka iepriekšējās uzklausīšanās mums nevienmēr bija tāds iespējas, eh, ka diskutējam ar tik kompetentu personu, kāda esat jūs. Komisāra kandidāta uh, kungs, uh, ar zemu CO2 e, satura ekonomiku, kas balstās uz arī uztveršanas tehnoloģijām. Jāsaka, diemžēl 2014. gada jūlijā tikai 300 miljonu eiro komisija nolēma izlietot, lai CO2 uztveršanas uh, projekts attīstītu. Un vēl pāris vārdu par atjaunīgām enerģijām. Jūs neko nesat teicis par enerģijas uh, uztveršanu uzglabāšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Let's, uh, I think that the problem of uh... Es domāju, ka problēma, kas ir saistīta ar CCS, ir ļoti uh, būtiska, jo ogleklis eh, ilgu laiku būs eh, klāt un eh, vidējā termiņā ogleklis ir ļoti svarīgs energoresursu struktūrā un lai šīs valsts varētu izmantot vietējos energoresursus, mums ir jāattīsta CCS tehnoloģijas, oglekļu uztveršana un uzglabāšana. Ir tā, ka no sešām programmām, ko enerģētikas ģenerāldirektorāts atbalstīja, no šīm sešām programmām četras ir izgāzušās. Bet arī Nīderlandē un Anglijā jāsaka, ka a, iespējas ir plašākas un tādēļ ir citi projekti, kas ir atbalstīti NR300 programma, to vēlos pieminēt. Un jāsaka, jā, 300 miljonu eiro ir piešķirti šīm programmām, lai tās attīstītu. Ir noteikti dalībvalsts, kas atbalsta šos projektus. It īpaši gribu pieminēt apvienoto karalisti. Tā atbalsta šos projektus un ir uh, tehnoloģijas līderi Eiropā. Un es solu atbalstīt šos projektus un šos pētniecības, šīs pētniecības aktivitātes un mobilizēt finanšu līdzekļus, jo es domāju, ka ogleklis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tagad par uzglabāšanu. Tā ir ļoti kompleksa problēma, programma, jo baterijas nav pārāk efektīvas, bet ir projekti ar attīstīti Eiropas Savienībā ar izmantojot akumulējošās baterijas un ir jāraugās, kāda būs attīstība. Mums ir jāattīsta turpmākās tehnoloģijas. Tas ir nozīmīgi zinātnē, jo tas ir uh, nozīmīgi visai attīstībai kopumā. Paldies, nākošais runātais jau Lainenam. Kaņētis kungs, politisks un personīgs jautājums. Jūs vairāk kārt teicāt, ka jūs būsiet neitrāls kā komisārs naftas iegara, visdrīzāk arī ogļu, ogļu izmantošana un arī tāpat hidrauliskā laušana. Kā enerģijas komisāram tas ir pareizi, bet kā klimata aizsardzības un klimata jautājumu komisāram tas ir pilnīgi nepareizi, jo to vajadzētu tad ierobežot. Līdz ar to ir politisks interešu konflikts un es iedomājos, ka jūs ļoti bieži nostāsieties nepareizajā pusē, ja lobijas spiediens būs pārāk spēcīgs. Un personīgs jautājums. Nē, labi, tad uzdošu politisku vēl vienu jautājumu. Nē, labi, personīgs. Jūs uh, minējat ētikas kontaktu, jums jābūt, ir, uh, ne, jābūt neatkarīgam, uh, profesionāli un ģimeniski. Vai ir taisnība, ka jūsu uh, siev, uh, švāģerim ir, uh, svainim ir uh, akcijas uh, naftas. Uh, uzņēmumos un uh, viņš ieņem vadošas uh, amatus. Paldies, kolēģi, laiks ir beidzies. Lūdzu, komisārā māte kandidāta kungs, uh, jūs varat sniegt atbildi. Lainen kungs, uh, kad es runāju par atomenerģiju un hidraulisko laušanu, tad es ļoti skaidri teicu, ka atomenerģijas zināšana Mans uzdevums ir nodrošināt drošību Eiropiešiem, nodrošināt visaugstākos kodoldrošības standarts Eiropā, pasaulē. Un uh, par hidraulisko laušanu tur uh, dalībvalstīs ir atšķirīgi noteikumi, un mēs veidosim kopīgus, ja tas būs nepieciešams. Runājot par interešu konfliktu, es uh, būšu pilnīgi caurskatāms Ja man iecels par komisāru, tad visas tikšanās ar visiem cilvēkiem, uzņēmumiem, lobbystiem, kas man būs, par to es jūs informēšu un jūs redzēsiet, ar ko es kādā veidā tikšos. Par to es uh, pilnīgi visus informēšu. Un es jau jums teicu to, ko es teicu. Es pārdevu savas akcijas, pat ja pirms tam nebija uh, arī interešu konflikts, jo tā bija uh, interešu, tur nebija interešu konflikts. Ne manai sievai, ne manam dēlam vairs nav uh, tur akcijas, un es strādāšu Eiropiešu interesēs, es attīstīšu tīrās enerģijas, un uh, runājot par oglēm, uh, piemēram, ir tāds valsts kā Polija, un mums ir jāizstrādā CCS tehnoloģijas, lai viņi var turpināt strādāt ar ogļu spēkstacijām. Uh, Un tāpēc es atbalstīšu efektīvākās tehnoloģijas. Jo mēs taču nevanomainīsim viens dienas laikā energoresursu struktūru. Ogles joprojām būs svarīgas uh, Eiropas Savienībā. Nākotnē mēs domāsim par tīrajām enerģijām, bet uh, vēl ir tās ceļš ejams. Un mums ir jānodrošina maksimālais standarts kodola enerģijas jomā. Paldies! And The last question. Un pēdējais jautājums. Roilkungs, lūdzu. Entgegen Pretēji e, vispārējai ietekmei šeit nav viss starptautiskās naftas kompānijas pārstāvs, bet veiksmīgs e, pārstāvs, kurs, kurš uh, mazu uzņēmumu vada, kur ir 50 darbinieku, kur nemaz nevar radīties Eiropas uh, politikas interešu konflikts, bet pareizā veidā viņš ir pārdevis akcijas viņa sieva un dēls pārdevis. Saskaņā ar mūsu noteikumiem tas nemaz nav nepieciešams. Un tagad jūs runājat par vecmāmiņu, vectēvu un svaini un citiem radniekiem. Tas ir pārspīlēti un tas neatbilst. Uh, uh, lietpratībai. Uh, gribu uzdot divus jautājumus. Uh, kā jūs gribat uh, vienlaiks, jūs jau pierādiet, ko jūs varat un kā jūs uh, liekt uzsvaru uz izdevīgām cenām, konkrētu spēju un efektivitāti. Ko var darīt komisārs, lai novērstu draudošus pārāvumus gāzes piekādē no Krievijas? Paldies. Lūdzu, komisāram atkandidāta kungs. Paldies, Roila kungs. Pirmkārt, pēdējā jautājuma daļa. Šovasar uh, Eiropas Savienībā tika veikti ļoti svarīgi stresa testi pēc Ukrainas krīzes, lai redzētu, kā mēs varētu tikt galā, ja tiktu pārtraukt gāzes piegādes no Krievijas. Un mēs redzējām, ka reģionālā sadarbība, enerģijas plūsmas pavēršana pretējā virzienā, sašķirinātā gāze un citi energoresursi var atrisināt šo problēmu, bet nākotnē mums ir jādiversificē mūsu piegāžu avoti, mums ir jāizveido dienvidu koridors, mums ir jāveido labāki pārkraušanas punkti gāzei un jānodrošina, lai mūsu rūpniecība būtu uh, konkurētspējīga, tāpēc ir vajadzīgs šis bezmaksas uh, um, certifikātu sistēma, un ir jābūt labi darbojošamies tirgumu. Ir jābūt absolūtai konkurencei Eiropā ar zināmu spiedienu, lai būtu vienāds spiediens visā Eiropas Savienībā, un ja esam, uh, ja būsim dažādojuši mūsu uh, piegādes avodus, avotus, tad mēs efektīvāk izmantosim enerģiju un būs lielāka energodrošība. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība var attīstīt jaunas tehnoloģijas, attīstīsim oglekļu uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, attīstīsim jaunus atjaunojumos energoresursus blakus tiem, kas jau ir attīstīti, un būsim ļoti konkurētspējīgi. Es domāju, ka zaļā izaugsme ir milzīga iespēja Eiropas Savienības rūpniecībai. Paldies, komisāra amat kandidāta kungs, par jūsu atbildēm. Un tagad esam noslēguši šo jautājumu un atbilžu daļu mūsu uzklausīšanā. Un tagad uh, būs īsi uh, noslēguma paziņojumu. Vārds jums, komisāra kandidāta kungs. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem deputātiem, kuri piedalījās šajā uzklausīšanā. Mēģināt atbildēt uz visiem jautājumiem bez uzņēmumā, vislabākajā veidā pēc savas vislabākās zināšanas. Varu garantēt jums to, ka man piemīt entuziasms un labāk grība strādāt pie tām kompetencēm, kuras man grib uzticēt jaunievēlētās komisijas priekšsēdētājs Junkers. No sirds ticu, ka ir iespējams cīnīties pret klimatu pārmaiņām. No sirds ticu, ka Eiropas Savienība var būt līderis um, zaļā izaugsmē, ka mēs varam attīstīt mūsu rūpniecību Eiropas Savienībā un panākt uh, un noslēgt tirzniecības uh, nolīgumus, kas neuzliek mums par pienākumu delokalizēt rūpniecību trešajās valstīs, bet attīstīt Eiropas rūpniecību. Un no sirds ticu, ka mēs, Eiropieši, esam spējīgi veidot pilnībā savstarpēji saistītus enerģijas tīklus un veidot caurskatāmu un atklātu enerģijas tirgu. Turklāt rēķinos ar sadarbību ar vice priekšsēdētāju, kura pāraudzīs man darbības jomu un citiem komisāriem, bet it īpaši, dāmas un kungi, vēlos rēķināties ar labu sadarbību ar parlamentu, apliecina jums savu gatavību sadarbību. Esmu pats bijis Eiropas parlamenta deputāts 13 gadus, es zinu, ko sagaida parlaments, un ja jūs man parādīsiet savu uzticību, tad es to atdarīšu ar savu gatavību nepārtraukti sadarboties. Gribu apņemties arī veikt katram priekšlikumam ļoti nopietnus ietekmes izvērtējumus no ekonomiskā, sociālā un vides aizsardzības viedokļa. Vēlos, lai Konsultācijas ar iedzīvotājiem būtu nepārtrauktas un rūpīgas, bet ir īpaši, lai parlaments tiktu piesaistīts komisijas projektu sagatavošanā kopš paša sākuma, lai mēs varētu strādāt roku rokā, meklējot svarīgus kompromisus tāpēc, ka mūsu priekšā ir ārkārtīgi sarežģīti izaicinājumi. Mums ir jābūt līderiem cīņā pret klimata pārmaiņām, mums ir jārunā vienā balsī klimata samitos. Mums ir vienā balsī jārunā par kurināmā iepirkumiem, un mums ir jāapzinās, ka Eiropa ir vairāk nekā 28 valstu un tirgu summa. Mēs to varam paveikt. Man ir atbalsts no divām lieliskām ģenerāldirekcijām, jūs tās pārzināt ITRE strādarbojas ar vienu, ENVI ar otro. Tajā strādā lieliski ierēģi ar lieliskām intelektuālajām kapacitātēm, kas ir Eiropas Savienībā. Mums ir jāsadarbojas koordinēt. Es, koordinēt. es zinu, kā dažiem ir iebildes, tāpēc, ka divi portfeļi tiek sapludināti, bet mums ir jādomā par līdzsvarotām iniciatīvām no paša sākuma, kas ir vienmēr ambiciozas, un pilnīgi noteikti esmu pārliecināts par to, ka ja mēs varēsim panākt labu sadarbību, tad mēs varēsim sniegt atbildes uz vissvarīgākajām problēmām, ar kurām saskars Eiropas Savienība. Nākotnes paudzes ir pelnījušas tīru vidi ar bioloģisko daudzveidību. Mēs nedrīkstam viņus pakļaut mūsu pasivitātes dēļ klimata katastrofām. Bet mums ir jāapzinās arī to, ka Eiropas bezdarbnieki vēlas konkrētspējīgu rūpniecību, vēlas ekonomisko izaugsmi. Un ir jāmeklē uh, ļoti grūtais līdzsvars, es apzinos izaicinājums, kas ir manā priekšā, un jūsu priekšā es garantēju, ka strādāšu, lai tos risinātu, un garantēju, ka es to darīšu ar sadarbī, sadarbībā ar jums. Tāpēc, ja paudīsit man savu atbalstu, būšu pateicīgs, un paldies par šīs dienas uzklausīšanu. Uh, thank you very much, Ms. Lielas paldies, uh, komisāra amata kandidāta kungs. Mēs uh, lieliski ievērojam laiku, bet mums vēl ir jāsniedz zinām informācija. Varbūt sāksim ar kolēģi Lavija. Viņš sniegs uh, informāciju NV komitejas biedriem. Džersī. Eh, eh, eh, paldies, paldies, Jerži. Arī es gribu teikt Paldies visiem deputātiem un arī uh, komisāram ata kandidātam. Paldies par jautājumiem un atbildēm. Gribu izteikt uh, paziņojumu. Envi komitejas uh, koordinātori tiksies uh, izvērtēšanai no 10. līdz 11.30 rīt no rīta un no 11.30 līdz 12.30 tad uh, kopā tiksimies ar. Uh, vidas komitejas koordinatoriem un itre komitejas koordinatoriem kopā. Paldies, un tagad dodu vārdu Buzeka kungam. Paldies, tagad informācija itre komitejas koordinatoriem par šo sanāksmi jūs zināt, bet svarīgākais ir tas, ka nākamā uzklausīšana būs 1.30. Ļaujiet man pateikties uh, Eiropas sabiedrībai, kas vēro uh, mūsu uzklausīšanu uh, tiešsaistē. Arī paldies visiem, kas bija klāt šeit. Paldies arī komisāram un kandidātam.